Tiesniecības stratēģijā šīs tendences tiks vēlreiz eh, un atbalstotas un um, uzlabosim konsultācijas gan, gan jūsu iestāžu šo parlamentu, dalībvalsts parlamentiem un pilsonisko sabiedrību. Jāpieņem stratēģija šo principu ieiztenošanai, jau no realitāšu atspūgļošanai. Tieši tādēļ gatavojam jaunu aktualizētu tiesniecības stratēģiju. Darbs turpinās, un tādēļ šī teicama iespēja šodien iepazīstināt jūs ar šo stratēģiju un uzklausīt jūsu viedokļus. Protams, esam konsultējušies gan ar jums, gan jūsu kolēģiem uh, jau diezgan tādā apjomīgā vīzē. Esmu konsultējušies, apmeklējuši daļos parlaments un citas partneris sekosīšies jūs idejās, bet eh, nu, varbūt tad eh, kāds ir jaunais konteksts īstenā un kā vēlamies reaģēt uz aktuāliem notikumiem. Jauniem kontekstam ir trīs aksuvējušās iezīmes. Pirmkārt, izniecībai ir eh, jābūt kā izaugsmes un jaunu darba vietu radīšanas zinētākam. Katra septītā darba vieta um, Eiropā ir atkarīga no eksportiem. Tās darbas vietas, kas pieprasa um, augstu kvalifikāciju, nākotnē 90% no globālās izaugsmes nāks no ārpus Eiropas. Tādēļ mums jābūt pieslēgtiem šo izaugsmē. Tiesniecības nolūgumi mums te var palīdzēt. Nu, piemēram, kopš noslēdzām Rio tiesniecības līgumu 11. gadā Dienvidkorejā mūsu eksporta apjoms šo valsti ir pieaudzis par 35%. Kas tad šodien ir mainījies, kas ir jauns? Kopējās vērtības ķēdes un piegāžu ķēdes eh, daudz vairāk eh, savienot atcensies visā pasaulē kā šim, un tas ir otrais mūsu stratēģijas eh, tāds punkts. Šodien preču un pakalpojumu plūsma sastāv 32% no pasaules IKP. 80% no Eiropas saimnes importiem ir izējumateriāli un sastāvdaļas, kas domāts citiem, lai veidot produktus, ko mēs pēc tam eksportējam uz pasauli. Lai radītu jaunas darba vietas, um, kompānijām jādod iespēju tirgoties ar paveiktiem produktiem, bet tikpat labāk arī ar uh, īstiem materiāliem un, un uh, rezerves daļām. Mēs tam atdošajās lomās uh, masam tirsniecībā, transportā, loģistikā, bet nemazāk svarīgi būtu arī tas, lai mēs varētu sniegt vēl pieejams pakalpojums. Jāsaka, mēs cilvēku pārdošanā, ceram par tehniķiem, inženieriem, pakalpojums sniedzējiem Nu, tā lūk, potenciāls vēl nav it kā izmantots, izmantots tātad attīstot pakalpojumus, kas sastāv 40% no papildus pievienotās vērtības mūsu preču eksportam. Jānojauc nu, barjeras, kas traucē mums pakalpojumiem un pakalpojumu sniegšanai un investīcijām, tas būs būtiski. Jāatver robežas, jāuzlabo mobilitāti, jāpēstās idejas, nu, iemaņas, inovācijas. Tas viss ir nepieciešams, lai mūsu konkrētspēja nekristos. Trešais mums politikas aspekts ir jauna politiskā pieredze, jauns politiskais konteksts. Tā ir to, tā, tā, to izraisīs daļai mūsu jaunais tātad nolīgums ar ASV, un nu, tad nav tik daudz runa par tā sakot TTIP nolīgumu, bet debašu plašāku kontekstu, kas jāņem vērā. Te es īpaši atcaucos uz caurskatāmību, uz to, ka ir nepieciešams skaidrot sabiedrībai, kas te notiek sarunās, kāda ir statistika, ko mēs iegūsim un tā tālāk. Pat labam patērētāji ne tikai pieprasa zemākas cenas, bet eh, Eiropas patērētājiem rūp tie eh, produktu kvalitāti, kā tie tiek ražoti, vai tie tiek ražoti labos apstākļos, vai cilvēki, kas to šažo, saņem pienācīgas algas. Nu, ražojot, eh, tiek ievēroti vidas un sociālai aspekti. Patērētājiem ir tiesības to zināt, lai viņi varētu pieņemt, pieņemt uh, apzinīgus lēmumus. Un politikā, tiesības politikā to jārēģē. Pētījumi liecina par to, ka aizvien patērēt, vairāk patērētāju ir ar mieru maksās vairāk par godīgi ražotiem produktiem. Jā, droši vien, lai mūsu darbs atbilst mūsu pamatprincipiem. Cilvēktiesības, atsvaiga attīstība arī tirdzniecības jomā. Tas nozīmē arī atbalstīt Eiropas Savienības ārlietu politiku, kaimiņattiecību politiku. Un panākt šis izmaiņas nebūs viegli. Būs ir dažādi izaicinājumi. Gaidu jūs komentārus, kā tad uh, to labāk risināt. Iepazīstināšu jūs ar dažām komisijas idejām. Pirmkārt, jānodrošina, lai tirsniecības politika globāla ekonomikā būtu sekmīga. Tas nozīmē, ka jāvēršas pret jaunām tirsniecības barjerām. Un, piemēram, jāpiestrādā pie pakalpojumu tirgus. Cilvēkiem digitālā laikmetā un digitālā tirsniecība pēc eh, definīcijas ir globāla. Jā, jāsklabā Eiropas iekšā tirgus atvērtais augstūrs un eh, jāturpina digitālā tirgus izveida, kas dot iespēju patērētājiem un uzņēmējiem piekļūt globālajiem, globālajiem tirgumam, ko vienīgais ierobežojums, protams, būtu personas datu aizsardzība. Globālais e-komercijas tirgus pat labāk eh, ir aptuveni 12 triljonus eiro vērts. Tāds lūk ir aplēsis. Un efektīvāk tirdzniecības politika nozīmē ir darīt vairāk MVU labā. MVU tā sastāv 30% no mūsu eksportiem ir tikai nedaudz no eh, MVU, eh, kas darbojas Eiropā, eksportē ārpus Eiropas Savienības. Mums ir ambiciozs pieeja, lai, lai palīdzētu tītības sarunu kontekstā, domājam par to, kā to var attiecināt arī uz citām sarunu jomām, uz citiem nolīgumiem. Efektīvāk politika nozīmē koncentrēšanos uz tirsniecības nolīgumu īstenošanu. Jānodrošina, lai um, šo nolīgumu sniegtie augļi labumi tiešām nonāk līdz darbiniekiem, līdz kompānijām, līdz, līdz tirgiem. Tam ir nepieciešams tieši darbības ar komisiju no vienas puses un dalību valstīm, kas kontrolē investīcijas no otras puses. Un es ceru, ka parlaments šajā procesā arī sniegs palīdzīgu roku. Jo sevišķi mēs runājam par ilgspējīgas attīstības aspektiem. Otrs mūsu mēģinājums ir tāds, ka um, šī tirsniecības politika tagad nākotnē ir jāpadara atbildīgāka. Mums ir um, jāizsargā Eiropas Savienības vērtības visā pasaulē. Un tas sākas ar um, dažādiem procesiem šeit. Un demokrātija varbūt ir visfundamentālākā vērtība, kas tirdzniecības uh, lauciņā nedaudz tiek apšābīt reizēm. Tā kā jānodrošina augstāka caurskatāmība. Esam atvēruši tātad transatlantisko sarunu kontekstu, tāpat arī tirdzniecība ar pakalpojumiem, tur viss dokumenti ir pieejami. Abās šajās uh, sarunās uh, jūs zināt, kāds ir stāvoklis. Jaunajā stratēģijā es domāju, ka šī praksa būtu jātiecina uz visām sarunām par tirdzniecības nolīgumiem. Nu, tālāk, sociālajie aspekti, veselības aizsardzība, vidas aspekti, nu, tās visas vērtības, kas mums jāaizsargā. Mums augstie standarti šajās jomās liecina par to, ka mēs augstu vērtējam cilvēku, cilvēku, cilvēku cieņu, vidi un tā tālāk. Daudz mūsdienās ir nobašījušies, ka starptautiskā regulatīvā sadarbība un investīcija kritērija mazina šīs vērtības, un tā nebūtu nav. Un šajā mūsu paziņojumā par nākotnes politiku norādīs skaidri uzsvērts to, ka regulatīvā starpība nesaistās ar kādu zem, zemāku aizsardzības standartu ieviešanu. Par investīcijām, kā jūs zināt, esmu piedāvājusi dzīves reformas patiesajā sistēmā, tā skaitā jaunu tādu starptautisku investīciju, investīcijas tiesu izveidu, un mums paciņojumā par to būs vieglāka informācija. Valdības integritāte tā arī ir svarīga Eiropas vērtība, pie kā es nonāku strādāt, tad, kad biju iekšlietu komisāru samatā, piemēram, cīņa pret korupciju šeit būtu jāpiemina. Es uzskatu, ka tiesniecības politika var izmantot, lai uzlabotu cīņu pret korupciju, un paziņojumā būs norādīts, kā to darīt. Mēs stiprināsim nams līdzsvaros valsts iepirkumu, savskatāmību, līdzsvaros investīcijām, tirsniecību. Visās tirsniecības nolīgumos tagad atsevišķas pretkorupcijas klausulas. Tālāk ir uzteiga attīstība, arī tā noteikti ir joma kur mums eh, jāatzīmās vadošā loma arī turpmāk. Un jā, bet savu veselu līdzi ir jau attīstības valsts, jāpanāk, lai tirsniecības sniegtu jaunas eh, ekonomiskās iespējas un pasaules trūcīgākiem iedzīvotājiem. Mēs tāpat, lai, lai viņiem būtu mm, labi darba apstākļi un, eh, un arī sakopta vide. Jārunā par atbildīgām piegājušie ķēžu stratēģijām, kas sekmē šo mērķu sasniegšanu. Un šeit komisija varētu darīt vairāk, lai, lai uh, attīstītu tā free trade um, kustību, kurā iesaistās Alģenda un daudz pilsētas un pašvaldības. Ilgspējīga attīstība jāpagriež visos uh, tirsniecības nolīgumus. Un jāizmanto institucionālās struktūras, uh, lai atbalstītu mūsu partnerus centienus šajā jomā. Un sapcīt nav arī jāgaida, kamēr šis paziņojums tiks publicēts, lai sāko darīt, lai uh, atbalstītu pasaules mazāk attīstītās valsts. Tās mums ir lūgušas savu izņēmumu no PTO intelektuālā īpašuma uh, tiesībām, attiecībā uz piekļuvu zālēm, kamēr nav tātad uh, farmacēti paliekuši savu darbu, un es, uh, kā arī man kolēģi, to atbalstām. Es uh, aicinu jūs pozitīvi rēģēt uz šo pasaules sociālāko valstu aicinājumu. Mums kā pēdējais mērķis mūsu stratēģijās ir um, tātad aktualizēt mūsu sarunu darba kārtību pasaulē, kurā figurējas vien vairāk divpusēju nolīgumu. Eiropas Savienība allaž ir aizstāvējusi multilaterēlu sistēmu, daudzpusēju nolīgumu sistēmu, tātad, jo tā, šī. Uh, Tā ir vērtība, kas ir iestrādāta mūsu līgumos, un arī tādēļ, ka daudzpusējie tirsniecības nolīgumi ir uh, labākā reakcija uz pasauli, kurā dzīvojam globāli piegājuši ķēžu apstākļus. 161 PTO dalībās, nu, lūk, ja būs nolīgums ar tik plašu dalībās loku, tas būs daudz labāk nekā 12. nolīguma kaudze. Decembrī būs nākamais toks sarunu rauns uh, Nairobī, bet, uh, protams, tas vēl nav finišs. Mēs domājam, ka izvērtējuma tirsniecības politikā šajā kontekstā ir vienkāršot eh, divpusējo nolīgumu eh, normas. Ir nepieciešams apkārtāks eh, sarunas šo tātad līdzinolīgumu kontekstā mēģināt panākt tiešām daudzpusējos nolīgumus. Skatāmies, kā to darīt. Jādod iespēju citām valstīm pievienoties ja pastāvošiem brīvas tirsniecības nolīgumiem, tā kā tā TTIP nolīguma, protams, ka par, par to tiks pabeigts sarunas. Tāpat arī jāraugās, lai 12 nolīgumi būtu jau pēc definīcijas eh, vairāk sastapēji savietojumi. Eh, koncentrēsimies arī uz dažādiem reģioniem, piemēram, Klusā okeāna, Āzijas reģions, tad mūsu attiecības ar Ķīnu, tāpat uh, citi partneri. Un jāplāno investīciju nolīgumu citās Āzijas uh, valstīs arī. Cien. Austrāļa un Jaunzēlanda ir potenciāli partneri arī, cien, ar viņiem mums ir daudz kopēju vērtību. Āfrika arī ir būtisks partneris. Uh, Etnomisko partnertiecību uh, Tātad to noslēgšanu uzsākus jaunu dinamisku partnerattiecību procesu starp abiem kontinentiem, kas bruģē vēl gludāku ceļu turpmākai sadarbībai. Un varam iet arī tālāk, investējot um, ar atbildīgiem partneriem. Latvijā, Amerikā arī mums ir laba, laba sadarbība. Mēs esam sākoši domāt ar komisiju, kā modernizēt mūsu nolīgumus ar Meksiku un Čīli. Un nu, par kaimiņu attiecību politiku jādomā, kā uzlabot eh, sadarbību sākot ar eh, sarunām par paceļinātu un izsacojušu tiesniecības līgumu ar Māroku un cerams arī uzsākot sarunas ar Tunisiju tuvākajā laikā. Nu, tālūk, kolēģi, lai to izpārīt, protams, nepieciešama laba sadarbība. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mums pat mūsu rīcībā radoši un efektīvi risinājumi, kā sadarboties nevienmēr, tas ir tāds, protams, bet eh, esam spējīgi panākt labus iznākumus, kas noteikti nāk par labu ar saviem kopumā lai modernizētu Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, lai nodrošinātu tās iedarbību un efektivitāti un lai nodrošinātu to, ka tā ir atbildīga, ka mūsu centieni ir mērķiecīgi un mēs darbojamies ar pārējiem partneriem, nu, šī sadarbība visāšu starpā ir tikai jāuzlabo. Tā ir jūsu idejas, jūsu ierosmes, jūsu pienesums un, un uh, arī tas, ka jūs stāvēt tuvu tautai, ko pārstāvat, uh, būs būtiski šajā procesā. Tā kā nepacietību gaidu jūsu komentārus, gan šodien, gan turpmāk, un ceru, ka mums būs laba sadarbība, un tagad vārds atkal priekšsēdētājiem. Esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem un komentāriem. Paldies! Thanks a lot, Commissioner! Liels paldies, komisārs kundze. Sākšu pirmo jautājumu un atbilžu kārtu, vispirms koordinātori, un tad otrā kārta būs visi citi šis komitejas locekļi Eiropas Tautas partija, kas pārēj kungs lūdzu. Dārgā kolēģe, liels paldies par jūsu uzstāšanos, paldies, ka vēlreiz mums devāt iespēju jūs tikties. Vēlos jums vispirms sacīt sirsnīgi paldies. Es domāju, tas, ko mēs redzējām jūsu komisārs amata pirmajos septiņos mēnešos, ir ļoti laba pieeja salīdzinot ar jūsu priekšteci. Jūs arī pavisam noteikti vēlties vairāk iesaistīties ar Eiropas Savienības pilsoņiem, būt caurskatāmāk savā darbībā, un es varu tikai augstu vērtēt šo darbību un atbalstīšu to arī nākotnē. Tālāk runāšu savā dzimtajā valodā. Pirmās jautājums, kas man ir svarīgs, ir uh, multilaterāla pieeja PTO. Mums bija ļoti liels sarežģījumi sastādīt bali paketi, un tad bija sarežģījumi, vai tas būs ratificēts vai nē. Un uh, arī par Keniju man te ir jautājums, vai jūs uzskatāt iespēju, ka Kenijā uh, kādā no konkrētajiem paketēm varbūt eh, varētu panākt rezultātu un vai vismaz kādu nelielu solis pērt uz priekšu, un ja jā, tad kādā jautājuma lokā konkrēti. Otrā lieta par TTIP. Šonadēļ sarunas notiks Briselē, un jautājums, vai jūs ar pārstāvjiem no ASV puses, eh, vai jūs viņiem teiksiet, ka mēs Eiropas parlamentā pagājušajā nedēļā ar lielu vairumu pieņēmām lēmumu par šo noliekumu. Būtu ļoti labi, jūs runājat ar amerikāņu pusi, kāda ir sarešķījuma, kāda izaicinājuma, kāda mērķi, ko mēs izvirzām Eiropas parlamentā. Trešais ir jautājums par to, kādu konkrēti mēs saņemsim beidzot ceta tekstu, lai mēs varētu oficiāli uzsākt ratificēšanas procesu. Ceturkārt, vai jūs uzskatāt iespēju jūsu darba laikā, komisijas laikā, noliegumi, kas ir plānoti ar Ķīnu, Taivānu, Vietnamu, tos patiešām eh, noslēdz Ķīna, Taivāna, Vietnama, Japāna, vai šie četri, vai jūs saskatāt reālu iespēju, ka jūs savā darbības laikā komisijā varēsiet visus četrus pabeigt? Un piektais jautājums ir jautājums par to, uh, kāda ir sadarbība ar jūsu kolēģiem, kas ir atbildīgi par nodokļiem un muitu. Mēs jau vairāk kārt kā Eiropas parlaments esam uh, aicinājuši Eiropas komisiju strādāt pie muitas jautājumiem. Es zinu, ka tas ir uh, dalību valstu jautājums. Um, ich weiß das. <laughs> so, um, stört. Jā, tas jau mums netraucē, mēs jau varam runāt un dzirdēt visu. Vai jūs uzskatāt iespēju? kā muitas darbība mūsu ārējiem robežām, ka tas varētu tiks pārnāts ar dalībvalstīm. Mums ir arī starpdelegācija, jo ceļojums uz Itāliju bija pirms vairākām nedēļām. Tur ļoti skaidri bija redzams, cik atšķirīga ir pieeja 28 muidām dalībvalstīs eh, muitas jautājumos, un tas ir ļoti skaidrs uzskatāms, ka šeit ir konkurences pieeja, ka dalībvalstis savstarpēji konkurē, proti, kurām produktam ir vieglāk iekļūt Eiropas Savienībā. Vai jūs saskatāt iespēju, kā par mūsu jautājumiem varētu vairāk runāt uh, jūsu darba laikā, komisijas laikā dalību valstīm? Paldies, un sociālas demokrātu vārdā Moskas kundze. Alesija. Grācie, fokum. Paldies. Mazliet grūti lasīt manas piezīmes tumsam. <laughs> Man, per prima cosa anche. Vispirms Arī es no savas puses vēlos jums pateikties par sagatavotā dokumentu, jo manā skatījumā tas ir svarīgs. Man šķiet, tas tad ir pirmais aicinājums, ar kur nāklākā komisārai. Es uzskatu, ka šis dokuments ir jāuzskata par pēc iespējas ambiciozāku. Es nedomāju, ka šim dokumentam būtu jātiec tikai uz tiem, kam ir īpašās zināšanas, kas nodarbojas ar tirzniecību. Pēdējās dienas mums ir apliecinājuši to, ka tirzniecība ir viens no centrālajiem risināmajiem jautājumiem. Ja vēlamies atrisināt daudzas citas vēl neatrisinātas problēmas, kuras iespējams pēdējo gadu laikā mēs nespējam atrisināt, tāpēc, ka mūsu uzmanība bija vērsta pārāk daudz uz iekšienu mūs nodarbināja tas, kas notiek Eiropas Savienībā. Bet šajā dokumentā un jaunajā tirdzniecības stratēģijā mēs sniedzam ieguldījumu tajā, kas notiks ar mūsu Eiropas lomu pasaules līmenī. Un tas varētu būt ieguldījums tādu dažu problēmu risināšanā, kas atkārtojās pēdējo dienu laikā, gan notika šīs nebeidzamās atrainās sarunas, proti, ko nozīmē jaunā demokrātija globalizācijas apstākļos un kā Eiropas Savienības iestādes var atbildēt uz šiem jautājumiem. Es domāju, ka šī stratēģija pareizi rīkojas skatot tirzniecību kā galveno punktu. Tas kļūst par manifestu, ko īsta Eiropa nozīmē. Mums vēlreiz tas projekts ir jāpadara veiksmīgs. Tiesniecības politika ir viena no iespējām atrisināt, galvenā iespēja atrisināt šo jautājumu. Tā ir galvenā lieta, ko vēlēju sacīt. Runājot par detalizētākiem jautājumiem, vēlos sacīt, ka vispirms mēs augstu vērtējam jūsu uzsvaru uz caurskatāmu komunikāciju. Tas mūsu skatījumā caurskatāmība ir ļoti svarīga un apspriešanās vārdā ļoti svarīga valda liela neuztišanās ES iestādēm. Un tāpēc es nedomāju, ka pietiek ar komunicēšanu vien. Es domāju, mums ir katrā iespējamā veidā jāpārveido Eiropas Savienība. Tas nozīmē, ka mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai izveidot saikstu ar ES iestādēm un iedzīvotājiem. Un šeit ir arī svarīga loma Eiropas parlamentam. Tāpēc mēs esam cik vien var atvērt, lai nāk klajā ar novatoriskiem uh, veidiem, kā atjaunot šo uzticēšanos. Runājot par specifiskiem jautājumiem, manā skatījumā ir svarīgi, tāpat kā jūs uzsvērāt, izveidot šo ciešo saikni starp ES politiku, ES ietvaros, di, piemēram, digitālo tirgu, jo tas ir jautājums, kas ir ļoti cieši saistīts ar tirniecības politiku. Un tad mums ir jāskatās uz to, kā šīs politikas ir saskaņojums, un atbild ir divi specifiski jautājumi. Vēlos gūt papildu informāciju par Ķīnas stratēģiju un kā būs ar Parīžu klimata konferenci šī gada beigās, kā mēs tai gatavojamies. Un uh, kuri dosie būs mūsu galdu runājot par eh, daudzpusējiem nolīgumiem. Paldies, kolēģis un kolēģi. Tagad eh, no abām lielākajām politiskām grupām mēs ļāvām runāt uz ilgāk, bet mums ir 14 vai pieteikušies runāt, tā kā lūdzu, pēc iespējas runājiet īsi. No EKR, Kembelkungs. Um, thank you, Ms. Paldies, priekšsēdētē. Komisārs kundze, kā jau jūs zināt, es esmu referents par Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Un es ļoti augstu vērtēju labās ziņas par tikšanos augustu beigās. Taču man ir jautājums, vai vēl ir kāds progresa pazīmes, kurš jūs mums varētu šodien minēt? Mm, es Indijas delegācijai bija pārstāvi no Indijas parlamenta augšpalāts un apakšpalāts, un viņas īpaši uztrauc lauksamniecības arī viņi vēlēs no tiem atbrīvoties, vēlos zināt jūs komentārus. Un noslēgumā mani īpaši uztrauc tās, ka politika vēl ar vienu ļoti uzsver politiskos mērķus, kā piemēram ilgspējīga attīstība un cilvēktiesības. Jo tas jau arī agrāk ar Indijas brīvās tirdzniecības nolīgumu ir radījis problēmas, un arī ar Austrāliju un Jaunzēlandu. Varbūt jūs varat pakomentēt arī par Jaunzēlandu. Varbūt varētu vispirms pievērsties ekonomikai, pirms mēs pievēršamies politikai tirzniecības jomā. Mēs jau redzam, kā tas notika ar eiro, un mēs vēlētos, lai tirzniecībā galvenais tomēr būtu tas ir. Marīka, lūdzu. Thank you very much, Chair. Thank you. Paldies priekšstādē, paldies komisārs kundzam par to, kā pasāstīja mums par savām domām par jauno tirzniecības politiku. Mums šodien ir, eh, šajās dienās ir daudz iespēja apmainīties viedokļiem. Es katrā ziņā augstu vērtēju to, kas savā prezentācijā jūs ļoti uzsverāt, te es nepiekrītu saviem kolēģiem, Eiropas Savienības vērtības un principus. Uz tiem balstās Eiropas Savienība un eh, tiem tad arī jātainojas jebkuriem es, jebkurā es ārējas eh, tirdzniecības politikā. Es saprotu, ka šis solījums Eiropas Savienībai ir ļoti grūts, jo mēs tikai nesen sākām strādāt ES līmenī, runājot par tirzniecību, un dažiem vēl šī sapratne par subsidaritātes beigām šai jomā ir eh, diezgan neaptverama. Es vēlos zināt, kā jūs skatāties uz tirzniecības politikas politizāciju mainīgajā pasaulē, jo es saprotu, ka tas ir liels izaicinājums. Tas fakts, ka šī tirzniecība ir ļoti politizēta un ir nepārprotams fakts, mēs redzam, ka mūsu attiecības ar Krieviju e, tiek pārbaudīts, un tad vēl ir runa par digitalizāciju, ar, jau, par jaunajām ekonomikām, bet ir arī lielāks spiediens uz tirdzniecības politiku un es, kā tirdzniecības politikas sarunu vadītāji, un par leģitimitāti, kuru tam piešķir mūsu sabiedrības un jūs sacījāt, ka 90% no globālās ekonomiskās izaugsmas norisināsies ārpus Eiropas Savienības, un tas nozīmē, ka tirzniecības ekonomikas un eksporta ekonomikas būs tās, kas mums sniegs līdzekļus, kur mēs varēsim nopelnīt, bet te jāskatās noteikumiem. Es vēlos zināt, ko jūs domājat, kā izvairīties no nulles summas, no šāda veida spēles, no vienas puses Eh, grib izmantot šo izaugsmi, eh, tās labumus eh, gustot un pievar acis uz tiem principiem, kuriem mēs tieši ticam. Vēlos zināt, kā jūs skatījumā mēs varam stiprināt, saglabāt noteikumu šai sistēmai, runājot par cilvēktiesībām, ilgspējības klauzulām, vai tas attiektos uz antidumpingu pasākumiem vai e, tirgus uh, ekonomikas status tādai valstī kā Ķīnai. Jautājums, vai mēs vēlamies stiprināt vai saglabāt tos noteikums un idejas, kuros mēs cieši ticam, bet dažkārt uh, tad ir jautājums, ko mēs darīsim, kad, ja ir um, cilvēktiesa pārkāpums, ko mēs darīsim, vai ja ir kaut kāds politizēts lēmums, vai mēs izvērsīsim pasākumus, tad kā tad mēs rīkotos um, izaicinājuma situācijā. Esmu priecīga, ka jūs minējāt komisijas uzmanību tādām valstīm, tādām, tādiem kontinentiem kā Āfrika. Tur arī tirzniecība ir svarīga, tāpēc īpaši priecājos par uh, notikumu attīstību gaidu Tunisijā. Taču vēlos arī jums uzdot jautājumu par Ukrainu. Arī šajā gadījumā tirzniecības politizācija, cita augsta vilni Krievija izdara spiedienu uz ES un Ukrainu, lai main, lai tās mainītu apstākļus un tirzniecības noteikumus. Tā tad vēlos jums uzdot jautājumu par politizāciju, kā mēs rīkosimies tad, kad vēlamies stiprināt savus noteikumus, kas savukārt ir izaicinājums citiem šajos vēl sarežģītos laikos. Paldies. Paldies, Helmuts Lūdzu. Thank you, Chair. Thank you, komis paldies, priekšstādē, paldies, komisārs Kunze. Es vēlos jums pateikties par jauno pieju vai jūs pastāvīgi uzturāt, padziļināt sarunas ar mums, Startautiskās tirdzniecības komiteju. Es uzskatu, ka tās sniedz labu iespēju koncentrēties uz svarīgākajiem, aktuālākiem jautājumiem, ar kuriem mums ir darīšana. Tā kā mēs apspriežam šo tematu konkrētā vēsturiskā brīdī, kad finanšu krīze, eiro krīze un notikuma attīstība Grieķija vēl nav beigušies, tad ir, manā skatījumā, jāsaprot, ka tirzniecības politikām jābūt saskaņotām ar ekonomikas politikām. Te nav runa tikai par valūtu, par uh, preču pārvešanu no viena punkta uz otru punktu, bet tam jābūt saskaņotēm ar nacionālo ekonomiku attīstību. Tas attiec gan uz Eiropas Savienību, gan ir uz visām citām partnervalstīm. savā ziņā biju patīkami pārsteigts, ka jūs nepieminējāt vārdu savienojumu globālā Eiropa, Global Euro, jo tas bija viens no galvenajiem saukļiem vecajā tirzniecības stratēģijā. Un es uzskatu par labu zīmu to, ka jūs runājat par obligāto tirzniecības politikas sistēmu, runājot par to, ka nepieciešams atbildēt jauniem izaicinājumiem, klimata izmaiņas, vides problēmas iespēja izskaust nabadzību. Un šai gadījumā vēlos sacīt, tas tad arī būs mans jautājums, ko vēlos jums uzdot. Ja pagātnē, vēl pirms Eiropas Savienība, Eiropas Savienībai Lisabonas līgums piešķīra pilnvaras, kuras līdz šim piederēja dalību valstīm divpusējās tirdzniecības attīstībās Tātad vēl tad, kad nebija Eiropas Savienība, mums neizdevās pārvarēt nabadzību, atrisināt um, um, attīstības iekavējumu. Kā var panākt, lai multipus, eh, daudzpusējā tirzniecības sistēma nāk par labu visiem? Jautājums tad ir šāds. Kā jūs saskatāt pat laban un eh, nākošajiem periodam iespēju ka Eiropas Savienības dalībvalsts atbalstīs jūsu pieju izmantot ES tirzniecības politikas tā, kā jūs to izklāstījāt. Pateicos arī par jūsu uzaicinājumu, lai katrs no mums un arī dalībvalstu sabiedrība piedalītos tālākā jūsu komunikācijas sagatavošanā. Tātad jūs aicināt uz atklātu apspriešanos, lai katrs varētu sniegt savu ieguldījumu Eiropas starptautiskās tirsniecības diena manā skatījumā bija labs sākums. Treškārt, un ar to arī nobeigšu, jūs pieminējāt geogrāfiskos izaicinājumus. Varbūt jūs varētu pastāstīt precīzāk attiecībā uz Austrumu Eiropu un kaimiņu valstīm, un runājot arī par Centrālāzijas valstīm, Krievijas federāciju un tā tālāk kā un kur mēs varam sadarboties ar šīm valstīm, īpaši pievēršoties tam jautājumam, kā tirzniecība var sniegt ieguldījumu krīzes konfliktu pārvarēšanā. Vai te jūs redzat koherenci ar uh, citiem, ar Eiropas Unības ārējas darbības pilāriem? Paldies. Madame la Commission. Komisārs Kunze, jūs runājāt, es domāju, ievadā par viedokļu apmaiņu, kas jums ir bijusi ar vairākām politiskām grupām. Moskas kundze runāja par komunikāciju. Es saprotu, ka tas bija kaut kā īpaši sagatavots, jo mēs šajā komunikācijā netikām iesaistīti. Mūsu kolēģi atgriezīsies pie stratēģijas es no savas puses varu sacīt, ka man ir smagi šodien runāt par Eiropu, jo es domāju, ka tagad piedzīvojam ārkārtīgi tumšas Eiropas Savienības laikus. Tā ir, tā nav Eiropas Savienība, bet nācija Eiropa. Es domāju, ka Eiropas Savienība līdz šim vēl nekad neveidojās pamatoties uz cinismu, uz uh, pazemošana. Es domāju, ka arī šajā gadījumā pirmo reizi valstis pirmo reizi 60 gadu vēstures gaitā ir spēlējuši lomu, lai sairtinātu Eiropas Savienību, lai to izjauktu. Nu, tas ir arī saistīts tirdzniecības politika. Grieķijai tagad būtu reglamentā sadarbība. Eksperti un vispār likumdevēji vēl ir pauduši savu viedokli. Nezinu, kā viņi varēs paust savējo. Un runājot par Eiropas Savienības darba kārtību, kas uh, pamatojas uz taupību, uz uh, ekonomikas šņaukšanu, tad tirdzniecības politikai, lūk, šādā kontekstā esot vēl virzīties tālāk. Man, mani šodien vairāk nekā jebkā agrāk ārkārtīgi šokē un kaitina Eiropas Savienības uzvedību, kas vēlreiz ir aizmirsusi solidaritāti, pareiz politiku, ka ir šis dalījums kreditori un debitori, un pie teikšanas ir merkantīlie spēki, un tas nebūtu neiedveš uzticīšanos. Dažas kustības Eiropā pieņems uh, spēkā, sadalot Eiropu gabalos. Paldies. Pū, Fabigīnu. Paldies, Albekēni kundze. Ko Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies, komisārs Kundze, ka jūs šodien esat atnākusi pie mūsu komiteju un eh, runājat par eh, Eiropas Savienības nākotnes stratēģijām. Jā, nemaz nav tik bieži iespējas eh, runāt ar jums arī par TTIP jautājumu. Esmu tādā drusku nērtā situācijā. Kas attiecas uz uh, tirzniecību? Manuprāt, tirzniecībā ir iespēja kaut ko mainīt, ietekmēt cilvēku dzīvi. Šeit runa nav tikai un vienīgi par īpaši sprāju konkurences cīņu. Runa ir arī par sadarbību, un tas nozīmē, ka ir jāzīst arī atšķirības. Eiropa balstās uz tirniecību. Tirniecība ir uh, panākusi to, ka mēs uh, esam varējuši atrisināt konfliktus, kas mums agrāk bija. Un uh, pagātnē mēs esam izmantojuši iespēju, tiešniecības iespēju, lai novērstu smagas krīzes sekas, kara sekas, un mēs esam tikuši galā arī ar ekonomikas krīzi. Un jūs runājat tagad par harmonizētiem noteikumiem tiešniecībai. Protams, ka tas ir jāpiemēro visiem, lai tas uh, kļūtu patiešām par patiesu attīstības instrumentu Tur jāsadarbojas arī eh, PTO un eh, jāievēro noteiktas darbības veidi. Un eh, tur arī valsts sadalīts pēc noteiktām kategorijām. Tas sniedz iespēju arī vest daudzpusējas sarunas. Mēs varam turpināt sarunas par zaļajiem produktiem, par ilgspējīgu attīstību. Tur mēs varam izmantot ne tikai divpusējās sarunas, bet arī daudzpusējās sarunas. Un es domāju, ka mums vajadzētu arī organizēties un eh, ņemt vērā to, ka tiktu ierobežotas negatīvās ietekmes. Runa ir par vairākām valstīm, runa ir piemēram arī par eh, valstu piekļuvi noteiktiem tirgiem, noteiktām darbībām. Ir jānoskatīt jautājumu arī par Indiju, jāatrisina jautājums arī par uh, Itālijas pilsoņiem, kas Indijā ir aizturēti. Jārisina arī jautājums sadarbības jautājumu ar Ķīnu, un tur mums ir vajadzīgs ne tikai godīgi piekļuvi tirgumu no vienas puses, bet eh, arī abās pusēs. Mums ir eh, jārunā ar šiem valstīm, bet nevajadzētu būt tādai sadursmē, bet tikai un vienīgi sadarbībai. Mums vajadzētu mēģināt uh, ietekmēt pozitīvi lēmumu pieņemšanas procesus. Mums ir atšķirības, protams, ka atšķirības var izmantot arī pozitīvi. Vēlos uh, jums lūgt sniegt mums vēl papildus informāciju par kontrolēm, par vienkāršošanu. Es domāju, ka visi Eiropas pilsoņi vēlētos uzzināt, ka tas, ko viņi patērē, ēd, ka tas uh, tiešām atbilst uh, drošības normām. Tas ir tas, kas mums ir jādara. Šī informācija jāsniedz. To jūs jau pieminējāt, arī kolēģis Kaspārī jau to teica par eh, nodokļiem un muitām. Un eh, vicepriekšējais arī to pieminēja. Rei, šeit vajadzētu precīzi paraudzīties, kādas ir modas formalitātes, un lai visās, visas formalitātes tiktu precīzi ievarotas visās ostās visos robežpunktos. Pēdējais punkts. Tirniecība mums patiešām sniedz iespēju paleti. Bet, lai mēs to varētu izmantot, mums e, ir jāizmanto arī iespēja un jāveido stabils pamats. Mums ir arī aizsardzības klauzulas. Iepriekš tās vienmēr nav labi darbojies. Daļai tie ir instrumenti, lai aizsargātu un garantētu tirzniecības brīvību, un es labprāt gribētu uzzināt uh, vēl vairāk par šiem jautājumiem. Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, komisārs kuņa, es šajā komitē esmu jaunpienācējs un es mēģinu pēc iespējas labāk pārstāvēt Francijas intereses. Jūs, komisārs kundze, runājāt par patērētājiem. Tā it kā Eiropas Savienības pilsoņi būtu prece. Uh, Un mērķis tad lūk ir uh, TTIP brīvās tirdzniecības nolīgums. Mm, šī tirdzniecības politika atklāra atklāti liberāli, es tad jums vēlos sacīt, ko par to domā Eiropas Savienības pilsoņi. Ir uh, divi pētījumi, divas aptaujas, vecāka un jaunāka, ir sacīts, un tur parādās, ka Uh, mēneša beigas Francijā sāks mēneša sākumā, un ka TTIP tiešām uztrauc mūsu patērēs. 70% franču ir pret brī, uh, liberālo tirzniecību, viņi iesaist par protekcionistisku tirzniecību, tas ir pirmajā aptaujā, bet arī itāļi, spāņi un vācieši, franči citā aptaujā nepārprotam ir pret šo brīvās tirniecības nolīgumu, un viņi iestājas par iepriekš izvirzīto, izvirzītiem normām atgriežot pie tām. Tad kā, kā jūs, eh, komisārs Kunz, esat paredzējis turpināt brīvās tirzniecības nolīgumu politiku, ja Eiropas Savienības pilsoņi nepārprotam pret to? Eiropas Savienība, vislielākā brīvās tirzniecības teritorija, uh, ir panākusi vismazāko izaugsmu pasaulē. Tas jau pats par sevi kaut ko liecina. Un jūsu piedāvātā stratēģija patiesībā ir pilnīgi izgāšanās. Komisārs Kunces vairākas jautājumu no manas puses. Vai vienkārši rūpniecība un lauksaimniecība būs, kļūs par upuriem, vienkārši lai turpinātu tālāko uh, iepriekšējo politiku? Vai arī mēs tomēr domāsim, uh, par tādām iespējām, kā uzlabot mūsu pilsoņu izdzīvošanu. Likumi ir nepieciešami. Ja jums tāda nav, tad es jums tomēr ieteikšu runājot par viņkopību. Jūs zināt, ka Eiropas Savienība atgriezās pie stādīšanas tiesībām. Šodien ir skaidra direktīva, kur ir runa par viņkopībā izmantojamo teritoriju apstādīšanu. Un mēs zinām, ka ja viņkopība ies bojā, tas mm, kaitēs Eiropas Savienības ekonomika tālāk. Uh, siena kvotas, tās ir liberalizēta, tā ir pilnīga izgāšanās manā skatījumā. Francijā ir piedzīvojama manifestācijas visur un arī citās valstīs. Noslēgumā vēlos sacīt, jūs vēlējat, lai Eiropa sastāvētu no 28 valstīm. Jau tā bija pārāk daudz. Tagad ir brīvās tirdzniecības ar Turciju, Ukrainu, Maroku, Moldāviju, Melnkalni, Tunisiju. Bieži vien ar tādiem pašiem noteikumiem, kas ir spēkā Eiropas saimnība. Jūsu skatījumā, kā, kur tiek pārstāvts Eiropas pilsoņu interesi šajā paplašināšanās procesā? Es paldies cienējumas kolēģis un kolēģi. Ir vēl astoņi runātāji pieteikušies, un es vēlos jūs lūgt varbūt vienu minūti runāt. Tad mēs paspēsim visi vēl uzdot jautājumus. Tagad Valēsa. Paldies, priekšēdātāji. Komisārs Kunze. Pa Ķīnas tirgu un ekonomikas eh, eh, status. Gribētu pieminēt, ka tas ir eh, Jā, es ceru, ka jūs apzināties, ka tas var Eiropas rūpniecībā, tas var notiek arī negatīvi ieteikumi. Mēs esam lepni par to, ka ir šie zemē tarifi, ir atvērti pakalpojumi. Uh, Ja tirgi un Eiropas Savienība ir eh, vislielākais un visvairāk atklātais tirgus pasaulē, bet ja mēs paraugāmies uz mūsu perspektīvām nākotnē un kā mēs varēsim konkurēt ar pieaugušo tirgiem, kā piemēram Indija, Ķīna, Brazīlija vai Krievija, tad šķiet, ka mūsu eksportētāji, viņiem ir kļūti iekļūt, iekļūt Ķīnas tirgu un tīpaši Brazīlijas tirgu. No jūsu paziņojuma Es uzzināju, ka jūs grasāties eh, risināt šo problēmu vairāk liberalizējot eh, tirdzniecības politiku, vairāk eh, brīvā tirdzniecībā ar Mer Merkosuru, Indiju, Ķīnu, un šķiet, ka jūs grasāt tagad piedāvāt tikai cukurmaizi, kur tad ir pārtaka. Vai jūs šeit domājāt? Grasāties aizsargāt uh, Eh, arī Eiropas Savienības tirgus, arī iepirkuma ziņā un eh, PTO, kā lai strādā eh, tādā veidā, kas to nodrošinātu. Mans jautājums paliek tāds, vai apsverat, aiz, aizvērt šos tirgus attiecībā uz šīm valstīm. Klod, jā, paldies, es gribētu atkārtot nevēlos atkārtot citu kolēģi izteikto uh, kolēģi komentāru, gribētu uzsvērt, um, paldies par to, ka jūs esat uh, atnāks pie mums. Gribētu teikt, ka šeit uh, runāt par tētību. Divi jautājumi man ir. Pamat jautājumi. Pirmkārt, uh, par tirdzniecības uh, politikas uh, attīstību un par to, kā atklāt šo attīstības procesu. Un eh, mums ir, eh, jūs teicāt, eh, PTO vietnieks arī bija klāt, un tur notika panelis, un viņš teica, ka divpusējo nolīgumu pieaugums visā pasaulē, daudzpusējo sarunu līmeni nepalielina, bet tieši otrādi samazina, un arī sarunas PTO nenotiek tik intensīvi, kā vajadzētu. Kāda ir jūsu attieksme, kā mēs varētu nodrošināt to, ka daudzpusējā dimensija varētu tikt saglabāta? Un uh, arī par Eiropas Savienības vērtībām un ilgspēju attīstību, kā to uh, saglabāt programmā. Jā, kā mēs uh, varam mainīt mūsu perspektīvu uz tādu spiedienu izdarīšanas pieeju, bet vienkārši raudzīties uz to, ka nepietiek, ka, ka vienkārši teikt labus vārdus un sastādīt paziņojumus, bet mums vajadzētu konkrētu politiku pamatus pasākumus, kas uzlabotu parasto cilvēku dzīvi visā pasaulē. Paldies! Paldies, Emma! Uh, thank you. Paldies, komisārs Kunze. Jā, Jā, ļoti patiekami, ka jūs šeit runājāt eh, par to, ka ir jāsargā Eiropas vērtības un jābūt arī atklātiem attiecībā pret visu pasauli. Un mēs, protams, nevaram dzīvot vakumā. Globalizācija pasaulē realitāte, un mums ir jāatbild kaut kādā veidā uz to. Un mums vajadzētu būt vadošajiem mūsu atbildībā. Es ceru, ka tā kā jūs uh, teicāt, eh, ka vajadzētu vienkāršot tirdzniecības šķēršļus. Es ceru, ka tas būs eh, pamatosies eh, noteikumos. Vēlētos redzēt arī laika grafiku tam, ko es vēlētos darīt. Un noslēdzot darījumus, es ceru, mēs ceram, to vajadzētu mainīt uz izteikumiem, mēs darīsim mēs rīkosimies. Jā, un mums vajadzētu šeit raudzīties uz eh, to valodu, kādu mēs izvēlamies sastādot paziņās. Mums vajadzēja būt eh, apzināties, būt apņēmīgiem. Es ļoti priecājos arī, ka jūs pieminējāt arī Austrālijas un Jaunzēlandes eh, tikšanās, vajadzētu būt arī uz, raudzīt uz Meksikas pusi. Es ceru, ka jūs tos resursus, kas ir jūsu rīcībā, izmantosiet. Bet es vēlētos vairāk uzzināt uh, par to, kā jūs grasāties eh, palielināt eh, šīs dienas iespējas, lai palielinātu arī nodarbinātības iespējas un eh, ko mēs varam pozitīvi veidot. Ja mēs vēlamies nodarbinātības izaugsme un cīnīties pret nabadzību, tad mums jā, jārīkojas globālā līmenī, jo mums ir atbildība arī veidojot plašāku brīvotirniecību. Jā, arī mēs varam, tā arī var teikt. Mr. Buhner. Buhner kungs. Vielen Dank. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze par to, ka atnācāt pie mums un uh, atbildēs mūsu jautājumiem. Varbūt uh, uzreiz atsaukšos uz iepriekšējiem runātājiem. Jūs teicāt, ka tirniecība paaugstina ražīgumu. Tas noteikti ir pareizi. Jā, bet eh, ražīguma palielināšanās jau nenozīmē automātiski vairāk darba vietu, tieši otrādi. Teorija par to neoliberālajā ekonomikā izvirz noteikts eh, pamat nosacījums, ka, piemēram, būs eh, pilnīga nodarbinātība, bet tas noteikti netiks nodrošināts, piemēram, Meksikā divi miljoni darbvietu ir gājuši zudumā. Kā jūs vēlaties nodrošināt to, ka tas nenotiks? Otrais punkts jūs pieminējāt ka jūs jaunā tirdzniecības politika mm, atbalstīs demokrātiju un cilvēktiesības. Tu pastiprināji ņems vērā, bet šim tas nav izdevies. Kā viens piemērs, daudzu piemēru starpā Rietum Sahāra, tur nav izdevies pamatoties uz tirdzniecības attiecībām kaut ko vispār sasniegt. Runājot par demokrātiju, par to gribētu teikt, ka šī īpašā forma sadarbībai un uh, regulatoriskajam ietvaram, ko sniedz TTIP, tas drīzāk nozīmē demokrātijas eh, zaudējumu. Kā jūs grasāties risināt šo? Paldies, Viskungs. Paldies priekšādētājiem. Komisārs kundze, paldies par to, ka jūs teicāt, ka mūsu diskusijas varēs turpināties un vēlētos pieminēt arī Tunisijas piemēru. Tā ir viena no nedaudzajām valstīm, kurā vajadzētu atbalstīt demokrātiju, un šai valstī vajadzētu izstrādāt maršālu plānu. Ir runa par mazu valsti, un mēs nedrīkstam atstāt Tunisiju vienu pašajā sarežģītajā situācijā, kādā pašlaik tā atrodas. Es domāju, ka šeit vajadzētu tiešām daudz ko darīt, lai atbalstītu Tunisiju. Tas būtu kā piemērs citām valstīm. Vēl viens jautājums. Man ļoti iepriecināja, ka šodien jūs runājat šodien par cilvēktiesībām, kā arī tās ir jāiekļauj tirniecības noliekumos. Vēlētos uzdot jautājumu, kā mēs varam konkurēt ar valstīm, tajā ar tām valstīm, kas neievaro cilvēktiesību, piemēram, Ķīna. Pirms tam nosaucu Rietumsahāras piemēru. Jā, Mēs vēlamies, eh, lai mums būtu prasības, un, eh, bet cits valsts to vispār neievēro. Ķīna pavisam noteikti nē. Tur ir vidas dempings, sociālais dempings, un tas eh, pavisam noteikti nav vienkārši ar šo valstu konkur konkurēt. Kādu stratēģi vēlaties izstrādāt attiecībā uz Ķīnu? Paldies, komisārs Kundze, par paskaidrojumu. Man ir četri jautājumi. Pirmais jautājums. Mums, kā deputantiem, ir tā lēma strādāt vairākās komitejās, un es strādāju globalizācijas, pie globalizācijas jautājumiem. Un jā, tirzniecība var nākt par labu attīstībai, mēs to neapšaubām. Tiek veidotas arī jaunas prasības, pielāgošanās prasības, reklamentējošas prasības. Taču to neteikt arī nebūtu godīgi. Mans jautājums ir šāds. Vai mēs, kā Eiropieši, esam gatavi skarties ķerties klāt visāda veida tirzniecības nolīgumiem, vai mūsu rūpniecības politika tam gatava, vai mūsu iekšējā tirgus politika, mūsu sociālās politikas tam gatavs. Es nedomāju, ka var uh, skatīt Eiropas attīstību tikai komercijas, ja tirzniecības gaismā. Varbūt būtu vērts kādu dienu noturēt debats ar komisāru, kurš, runā, kurš strādā pie citām politikām. Tad mēs varētu redzēt, kā tirzniecība un citas politikas kopā var sadarboties, tā sakot, lai tās veicinātu Eiropas Savienības attīstību. Otrais jautājums attiec uz mazai vidējiem uzņēmumiem, par kuriem runājat. Es neredzēju jūsu uzstāšanās redzē uh, sociālās un tirdzniecības politikas apvienošanu. Šodien tirdzniecības politika ir veids, kā patiesībā kaitēt attīstības politikai, kur cits starpā atbalstīja Eiropas komisija. Tad kā tad īsti ir jūs skatījumā trešais punkts? Tas runāja par konfliktu atrisināšanu tirzniecības politikas kontekstā. Tā es runāju par asociācijas nolīgumu ar Izrēlu. Jūs savā tekstā tam neskārāties. Es domāju, ka tirzniecībai jāti, jābūt par labu attīstību abām pusēm, bet arī jāvirza miera process. Vai jūs šodien varētu sacīt, ka asociācijas nolīgums ar Izraēlu uzlabo miera procesu izredz Izrēlā? Ceturtais jautājums. Jūs iestāties par Eiropas vērtībām, tā jūs apgalvot, vai mums kā Eiropas pilsoņiem Eiropas teritorijā jāpaņem visi viss preces, kas nav par labu, uh, kas nav paredzēts patēriņam, tā te ir runa par, uh, par uh, piemēram, tām kaitīgām vielām. Paldies. Chairman, thank you very much, Commissioner. Zinglē, jā, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze, paldies par informāciju, ko mums sniedzāt un par intensīvo dialogu, ko vedat mūsu komiteju. Uh, Protams, ka tas nav vienkārši viens minūtes runa, bet nu, patiešām gribēju vienkārši pateikt paldies jums par atklātību. Jūs zināt, ka starptautiskos tirdzniecības nolīgumi, bet tas ir arī runa par dialogu, jo mums ir jārunā ar mūsu partneriem, mums jāvērto dialogs arī Eiropas Savienības eh, iekšpusē ar iesaistītiem pusēm, un es eh, apzināties, ka eh, jaunajai tirdzniecības stratēģijai vajadzētu sniegt instrumentus, lai varētu būt atklātiem, atvēriem, bet varbūt atvainojos par to, ko teikšu, bet eh, mums vajadzētu tomēr fokusēties tieši uz tirdzniecību un nevis runāt riņķi apkārt. Un vajadzētu runāt par ekonomi e, Eiropas ekonomikas eh, ražošanas aizsardzību un jāizstāv ir eh, mazie vedēji uzņēmumi. Es atbalstu jūsu plānu vienkāršot arī divpusējos investīciju noliekumus un tirdzniecības uh, līgumus, jāraugās, kas notiek starp eh, divpusējiem investīciju nolīgumiem, starp eh, dalībvalstīm arī Austrum Rietum Eiropā, un tur ir zināmas gaidas eh, šajā komitejā par to, kāds lēmums tiks pieņēmts par Taivānu. Un tur vajadzētu noiet pavērsienam no sarunām uz patiesu dialogu ar Taivānu. Imā. Gracias, presidente. Gracias, komisija. Paldies, priekšsēdētāji. Sisnieks, paldies eh, komisārs kundzei, paldies jums par eh, izklāstu, paldies, ka esat atnākusi pie mums šeit uz komiteju. Es domāju, ka Eiropas tirdzniecības politikas nākotne kaut kāds ir atkarīga no tā, vai mēs būsim spējīgi parādīt, ka tas, ko mēs šeit darām, ka tas ietekmē cilvēku dzīves līmeni. Tas ir svarīgi. Vienošanās ar mūsu tirdzniecības partneriem ir svarīga arī runājot par jauno stratēģiju, šeit ir raudzīties, kā šo politiku īstenosim. Cārskatāmība ļoti svarīga, bet tas viss ir arī jāvieno ar ex-ante un ex-post vērtējumiem, lai varētu arī novērtēt, vai tiešām ir sasniegta brīvās tirniecības mērķi un cik lielā mērā tas eh, sniedz pozitīvu iespaidu kādu labumu tas dod šīs politikas eh, mērķa auditorijai. Par TTIP šeit jāraukās, no nu, kādām kļūdām nākotnē varētu izvairīties. Tas, kas attiec uz tirniecības politiku, to jūs jau izklāstījāt. Runa ir par to, ka vajadzētu būt izaugsmas instrumentam, par instrumentu, kas radītu darba vietas, bet tas viss ir jākoordinē citām politikas jomām lai varētu izaugsmi sasaistīt ar rūpniecības politiku, tehnoloģiju politiku, jo neko Nelīdzēs, ja mēs novērsīsim tirniecības šķēršļus, bet mūsu ekonomika nebūs spējīga darboties eh, globālajā tirgu un tajā konkurēt. Mums ir vajadzīga tāda politika, kas eh, īstenot arī darba normas, vidas normas, sociālos eh, noteikumus un cilvēktiesības. Un šeit arī vajadzētu veikt novērtējumu. Un šeit vēlētos, lai notiek koordinācija ar citiem politikas jomām, un to es vajadzētu atvērties. I'm really not sure what the European values were. Nesmu droši, vai spēsim pēc šīs eh, nedēļas nogalas tiešām kaut kur eksportēt mūsu demokrātiskās vērtības, vai tās vispār mums ir vairs palikušas. Tā katrā ziņā konstruktīvs jautājums atsācoties to, ko jūs sācījāt, es nodrās vēl alterāismu. Uz daudzpusējiem nolīgumiem, kādas konkrētas soļas spērsēt, lai um, atzīminātu šo konceptu, lai dvestu jaunu dzīvību. Uh, Un šis plurālisms nav gluži um, daudzpusējums. Un ņemot ja vērā divpusējo sarunu skaitu, kas uh, tiek risināts, mēs uh, bieži vien palaižam garām uh, uzticēšanās uz aspektu, kas jau bija tik svēks šādreiz nogalē. Uzticēšanās kā valūta iztērēta. Ko jūs darīsiet, lai pierādītu savu atbalstu multilaterālismu? Paldies, vispēc otrā to kungs. Paldies, priekšstādē, paldies, komisārs kundze. Uh, Prieks bija jūs uzklausīt. Eh, vēlos eh, pavisam īsi atsaukties un pakomentēt eh, Francijas, Spānijas un Portugāles īpašo raksturu. Mēs esam perpēli reģionu, mums kā īpašs reģions ir Latvijas Lisabonas līgums, esam lūguši komisiju veikt ietekmes izvērtējumu attiecībā uz to, kā divpusēja tiesniecības nolīguma ietekmē šos perifrālos atvēlākos reģionus. Tā jau nekas nav noticis. Vēlamies zināt, kāds tad būs nākotne, kas e, notiks pēc šāda nolīguma slēgšanas, un jau ietekmes izvērtējums uzrāda, ka eventuāla nolīguma ietekme uz e, šiem reģioniem būs negatīva. Eiropas komisija gatava to ņemt vērā. Paldies, komisārs Kuntē. Vārds tagad jums, iespējams, atbildēt. E, jautājumi bija nemaz jums. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Jā, tā vēl jau esmu ieradusies šodien šeit jūsu komitejā. ir uzklausīt jūsu viedokļus eh, stratēģijas pārstrādes kontekstā. Varbūt ne uz nu, visiem jautājumiem varēšu atbildēt šodien, bet mūsu paziņojuma mērķis tiešām ir uzrādīt to, kāda tirsniecība var uzlabot Eiropas pilsoņu un ne tikai Eiropas pilsoņu dzīves, kā tas var uzlabot eh, tautsensības stāvokli, radīt jaunas darba vietas, investīcijas, kā arī kalpot kā instruments mūsu vērtību un politikas eh, promotēšanai, reklamēšanai ir nepieciešama strateģiskāka pieeja. Tā arī grasāmies strādāt pa grupām, pa klāstējiem, lai nodrošinātu, ka attīstība, tirsniecība, ārlietas, ekonomika būtu saskaņotāk un strādāt kopā kā komplekts, lai mēs varētu izvairīties no acīm redzamiem deficītiem, lai mēs varētu šo deficītu mazināt. Protams, tirsniecība neradīs eh, mieru tuvies austrumos, nenodrošinās to, ka visur pasaulē tiek ievērot cilvēks, bet tā var palīdzēt, tā var spēlēt savu lomu un mēģinam tad uztaustīt kopējiem spēkiem, kā mēs varam sekmēt to, ka tiesniecība, kā joma to sekmē. Par multilaterālismu, par, par daudzcēnu nolīgumiem, kā Gaspēns kundze cits to pieminēs, piekrīt, ka šīs koncepts ir svarīgs, ko mēs konkrēti darām. Kellers kundze vairāk citas pieminēja, ko tad darām. Pat labam īstermiņā mēģinam uh, Asavedu kungam sniegt atbalstu, atbalstu lai tik pabeidz Dohas sarunas, ja tas ne, nesakmēs, es teiktu, tās nebūs Eiropas dēļ. Tāpēc mēs kopā ar viņu, viņa sekretārātu un citiem dažādiem partneriem pasaulē, lai kopīgi spēkiem vienotos par reālu rīcības plānu. Un šim plānam vairāk jākoncentrējas uz vienkāršošanu, varbūt nedaudz eh, zemākam ambīciju līmenim jābūt nekā tam laikam, kas izgāzās pēc festivaliem. Tā tiešām mūsu pēdējā iespēja ja Nairobi tas mums neizdosies, nu, tad, principā, mēs varam uzskatīt, ka Dohas uh, rauns uh, ir norakstīts. Un tas būtu ļoti sāpīgi. Jā, darbības sistēmā mēs tā izvairītos. Un vēl runājot par daudzspējību. Mēģinam panākt, lai PTO ietvaros arī tiktu noslēgti nolīgumi, piemēram, attiecībā uz tīzu, uz zaļām precēm. Panākums ir kritiskās masas atbalsts un, un kopā ar savu viedokli un citiem Jā, sabiedrotajiem domājam, ko darīt pēc taukas sarunām, vai nu tās vainagosies panākumiem, vai nē, bet katrā ziņā domājam par to, ko tad varētu darīt, un kā mēs varētu labāk izmantot PTO. PTO mehānisms īsti nedarbojas, tāpēc mums ir šie 12 nolīgumi, es ir pasauli, ja PTO nav varējis uh, realizēt uh, savu darbiņu tā, kā mēs to būtu vēlējušies. Pat ētību runājot, Gasparī kungs saka. Welcome to European Parliament very Protams, amerikāņi rūpīgi seko līdzi eh, parlamentu darbam, viņi vēro kādu noteiktu balsojumu, nešaubos, ka viņi ir iepazinušies ar jūsu rezolūciju līdz pat pēdējiem komatam, līdz pat pēdējiem burtiņam. Šodien sāks kārtējas saruna rauns, iespējams, ka mm, arī par to būs runa. Bet, kad tikšos pēc asas pārākuma ar vēstnieku Fromanu, tad katrā ziņā tētī procesu noteikti pieminēsim. Ja un ceram, ka līdz tam laikam šis process būs pabeigties vismaz Amerikas pusē. Par citu runājot, mēs esam beiguši um, juridisko darbu, tagad cerams, ka vasarā tiks sarūpēt tulkojumu un padomēs šis priekšlikums tad nonāks un arī attiecīgi uz jūsu galdiem jau nākamā gada pašā sākumā. Jūs pieminējāt arī vairākas valstis, uh, mums darbība Ķīna, piemēram, jā, um, strādājam pie investīciju nolīguma Ķīna, ir panācāms progress, bet vēl jāpiestrādā. Sadarbība Vietnam, Nu, ja esam tuvu tam, lai pabeigtu sarunas ar vietnamiešiem, nevar jums eh, minēt konkrētu, precīzu datumu, kad mēs tiešām esam tuvu tām. Sarunas ar Japānu arī iet priekšu, samits ar Japānu ir pirms mēneša Tokijā. Un tur ar dažādiem ministriem, kā arī premjeriem, vienāmies par to, ka sarunas ir jāpātrina, un tāpat arī jākoordinē šī saruna gaita, lai līdz atbeigām panākt maksimālu raitu progresu. Jūs minējāt arī Taivānu. Mums sadarbība Taivānu noteikti tiks apskatīts arī šajā mūsu paziņojumā. Es zinu, ka parlamentāriešiem ir eh, ļoti principiāli viedokļi par Taivānas eh, jautājumu, vismaz dažiem no jums. Nu, skatīsimies, vai um, tā tieši nevajag ko saknē mūsu attiecībās ar Taivānu. Par um, muitu, par, par muitas normām, muitas uh, sadarbību un uh, harmonizēšana um, atrodas Eiropas un vispār ziņā, protams, tā ir valstīm ir savas tārā, mēs strādājam pie pārāk prakses apkopošanas, rokas tātad izdošanas uh, lai valsts atbildīgs par tiesvedības politikas īstenošanu, tādēļ skatīsimies gan paziņojumā, gan arī konkrētā darba programmā, kas labāk atspoguļot. Protams, eh, uzlabot muitas eh, sadarbību būtu jāsakmē tiesniecību, un šeit Balī, piemēram, noslēgtais līgums ar Balī ir labs piemērs tam, kā daudzpusējā līmenī mēs varam strādāt un sekmēt šos aspektus. Moskavī kundze, jūs uzsvērāt um, jautājumu par piekļuvu un caurskatāmību. Un šeit, protams, mums mērķis ir tāds, lai šī stratēģija būtu iespējas plašāk, lai tā būtu sev ietvērs ne tikai to, ko, ko varētu saprast un, un ar to iepazīties tikai, tikai tirsniecības speciāls tādi kā mēs. Nu, varbūt es nekļūst par dišpārdokli, bet katrā ziņā adresāts ir plašs, mazs, lai cilvēki varētu to iepazīties un, un saprast, kas tad notiek. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs tiešām uzņemtu kontaktu ar, ar pilsoņiem, lai aina būtu maksimāli caurspīdīga, tā sacīt, un, un, un patērētāji saprast, ka šī politika ir vērsta uz, viņu, uz viņiem. Jautājums par tādām sauktiem zaļajām precēm. Tas arī var sekmēt šos procesus. Mēs ceram, ka varam panākt vismaz pirmo vienošanos par sarakstiem, kas būtu gatavs jau decembrī un nu, attiecīt vēl izmantot Parīzes procesā. Deksim, X, X um, preces, jā, tur, tur pret, nu, preces varētu pretendēt uz muitas uh, atvieglojumiem un, un kāda varētu būt pakalpojuma, kas būtu nepieciešama, lai palīdzētu mums risināt ilgspējīgas attīstības un klimata pārmaiņas jautājumus. Kampo kungs par, pa kundze par Indiju. Priekšādājs to pieminēja, ka mums bija tikšanās ar uh, Indijas ministru Pārīzē pirms mēneša, un uh, mēs vienojāmies, ka mūsu saruna uh, vedēji vadītāji tiksies augustā, lai veiktu tādu inventarizāciju un apzināt, kur tad mēs esam, ko var panākt. Mēs zinām, ka sarunās ir grūtības. Um, tas no abām pusēm skaidrs, bet uh, vismaz ceru, ka šī tā būtu konstruktīva saruna, un tad redzēsim, kas no tās izkristalizēsies. Katrā ziņā noteikti pie tā, pie šādām atgriezīšos, ka gan jums kā uh, atbildīgo referenti sazināšos, pat arī visu komiteju informēšu par sanāksmes iznākumiem. Austrālija un Jaunzēlanda bija daudz kontaktu ar šo valstu pārstāvjiem. Ja lai apstātos, kur tad mēs esam. Protams, no politiskā viedokļa arī raugoties ir svarīgi pacināt mūsu attiecības, bet pirms sākuma sarunas par konkrētiem nolīgumiem mums ir jāraugās, lai nodrošinātu, ka abām pusēm vienāds ambīcija līmenis un šis process pat labam turpinās. Un mēs ceram, ka jau šī gada oktobrī, oktobra paziņojumā arī par šo jautājumu būs vairāk informācijas. Šākas kundze, kā tas segmē mūsu vērtību, eksploatīšana, nu tas ir atsevišķs jautājums varbūt, bet šī paziņojuma mērķis ir eh, uzņemt tādu strateģiskāku kursu. Kapāls kundze un Maklakliņa kungs uzmanīja, ka, protams, tiesniecība ir svarīgs ekonomikas instruments, tas ir nemainīsies, tā tas ir, bet jāuzlabo sadarbība ar eh, attīstības un ārlietu kolēģiem, lai panāktu, ka tiešām kopā attīstība notiek tādā virzienā, kas nav pēc tam uzvērtībām. Bet es uzņemties svarīgāku vadošo lomu. Šis parlaments ir palielinājis um, ārējās uh, tirsniecības komiteju, papildus darbinieku pieņem darbā, bet daudz, daudz vieta ir uh, tirsniecība ir jautājums, par ko atbilst daudz mazāks uh, ekspertu skaits, teiksim, kā ministrijā, varbūt kā nodaļa un tā. Un, Un tas ir jāmaina, jo tirsniecības politika ir mūsu prioritāte šajās publiskajās debatēs. Jūs dariet savu darbiņu. Mēs komisijā darām savu darbiņu, arī dalībvalstīm ir jāveic savs notarbs un uh, aktīvāk jāuzņem šī vadošā loma. Jautājums par Ukrainu. Nu, pat mums bija te tehniska sanāksme no Krievijas un Ukrainas pārstāvjiem par uh, dažiem konkrētiem jautājumiem, kas tika identificēti kā problēma jautājumi, paceļināts uh, tirsniecības un sarbības nolīgumus. ar Kimplinu un Jūlu Kājubu atbildīgiem ministriem mums būs tikšanās februāra sākumā, datums vēl nav apstiprināts, bet katrā ziņā sanāks un ir paredzēts ar Ukrainas un Krievijas ministriem. Šāds kungs jūs vaicājāt, vai Lūdzu, to ir pieņēmuši. Bijušas divas eh, padomas eh, sanāksmes, kur um, tā, šādā pat līmenī ir tas ticis apspēsts ar dalību valstīm. Dalību valstīm bija iespēja paust savus viedokļus, esmu apmeklējis virkni dalību valstu. Man līdzstrādnieki no DG ceļa apmeklējuši vēl jau vairāku, plašāku valstu klāstu, esam ieklausījušies jūsu viedokļos un cerams, ka tas visai tiks atspoguļots attiecīgi mūsu um, paziņojuma gala versijā. Par geogrāfiskajām prioritātēm, protams, mēs nevaram uzskatīt visas pasaules valsts šeit, jo laiks mainās, mums jābūt elastīgi, jāpielāgojas. Nu, tieši tādēļ tiks pieminēts varbūt tikai dažas valsts, bet katrā ziņā ir, jā, ir savas prioritātes, ir resursu jautājums ar prioritāti. Bet, protams, neizslēdz to, ka ar kādu citu valstu vai reģionu arī tikt uzņemtas kādas eh, iniciatīvas, kādas eh, sanāksmes. Es dzirdu, Žado kungs, jūs depresiju. Es domāju, daudz lietas, par kurām runājāt šodien, attiec uz Grieķiju, kas ir eh, mūsu diskusiju temats, bet jūs dzirdējāt, ko es teicu. Es tiešām pieminēju demokrātiju vērtības, to, cik svarīgi, lai valdītu lielāka saskaņotība mūsu tirzniecības komiteja, lai uh, politikai, lai arī uzlabotu uh, cilvēku dzīves līmeni. Es domāju, ka kopā mēs varam stiprināt šo aspektu ar jums un jūsu kolēģiem vairāk kārt esmu runājusi, jūs nācāt klāt vairākām idejām, un mēs runājam par to, kā to atainot galīgajai komunikācijai. Paldies! Pēginas kundze domā, ka uz dažiem no jautājumiem par multilaterālismu es jau atbildēju, arī par zaļajām precēm un tīkla, kā tad panākt šo jautājumu bidīšanas priekš PTO kontekstā un, un ko darīt pēc uh, eh, Dohas sarunu veikšanās, pēc Bālī procesa uh, beigām. Pirmkārt, protams, jākoncentrējas uz to, lai panāktu saknes Nairobijas konferencē, un ko jau papildus eh, sabiedrotos. Jautājums par preču izcelsmes standārtiem. Uh, kas ir tik tūs sēdēji mūsu patērētājiem, un tas tieši viens no tām, kas jāsim PTO kontekstā. Tieši tādēļ varbūt varam šos jautājumus tiešām atkal atjaunot daudzpusēju sarunu darba kārtībā. Fernāna kungs, es domāju, ka mēs atšķirīgi skatām lietas. Manā skatījumā atvērtais tirgus ir eh, par labu gan Eiropai, gan visām valstīm citur. Uh, Jautājums par lauksaimniecību, par eh, piena ražošanu un vīna ražošanu, tie, eh, tās ir ļoti konkurētspējīgs nozars, tās tikai gūs labumu no tirdzniecības nolīgumiem. Diskusijās skaram šos jautājumus arī attiecībās ar Japānu. Jūs pieminējāt divas aptaujas Francijā, arī cits aptaujas, kas liecina par to, ka uh, citās valstīs tirzniecības politika tiek atbalstīta. Tā ir politika, kas ir rakstīta mūsu līgumā, un 28 dalībvalsts to ir atbalstījuši, tas ir mūsu mandāts. Un arī es tam varu tikai piekrist, ka atvērtais tirgus ir nāk par labu gan Eiropā, gan pilsoņiem, gan patērētājiem. Melēs kungs par uh, Ķīnas jautājumu. Sarešīts jautājums, tas apvienam vētīt eh, komisijas eh, dienestos eh, nākotnēs par to, lai Ķīna svītrot no kādas sarakstu un jau komisija būs tā, kas vienīgā pieņem šo lēmumu. Tādā gadījumā mēs vērsīsimies ar priekšlikumu pie padomas un parlamentas būs kopējs priekšlikums. Bet ir nepieciešams tā papildus iekšējais darbs komisijā, nu šajā būs, ka jūs pie tā strādāsiet tālāk. Katendālingas kundze domā, ka uz tā šiem jautājumiem par PTO jau atbildēja. Un nu, tieši tādā visā arī strādājam, lai nodrošinātu labāku koordināciju, lai tirsniecības aspekti, attīstības jautājumi būtu saskaņoti, lai mēs būtu konsekventi. Ja sevišķi mēs runājam par sadarbību ar attīstības valstīm. Iemičs kundze ir atbildīgā komisāra par šo jomu, mums ir laba ceša sadarbība varbūt, kā arī viņi varētu uzveicināt uz kādu no visnākamajām sanāksmēm, strādā arī pie dažādiem priekšlikumiem. Es domāju, ka saskaņa šeit ir tomēr, jūs atsacāties uz Tunīsiju Bija paredzētas diskusijas tuvākajās dienās par to, kā tad eh, varam sadarboties, lai uzlabotu situāciju Tunizijā, attīstību, turismu, studentu apmaiņu un tā tālāk, kā lai sekmētu šos procesus. Es nesaku, ka mēs simtprocentīgi spēsim to realizēt, bet katrā ziņā mēs mēģinām strādāt šādā virzienā. Jautājums par um, atvērto tirgu, es domāju, ka jūs to atbildēju, Lakīnas kundze nevar minēt konkrēts datums šodien, jūs nekad apziņā strādājam pie šiem tēmām, aktīvi strādājam, un paziņojumā jau arī nekāda konkrēta datuma nefigurēs. Jo, um, nu, jāpanāk kvalitatīvs, nevis ātrs risinājums. Protams, labi būtu gan ātri, gan labi, bet, nu, katrā ziņā ar Japānu un Vietnamu strādāju pie šiem nākumiem. Es domāju, ka gan jūs, gan dalību, gan jums, gan dalību valstīm ir specifiskas intereses, un tāpēc mēs ne, nevaram tā runāt konkrēti datumu. Katrā ziņā mēs speciāli nebilcinamies. Kā tad maksimizēt uh, eh, tirsniecības uh, eh, iegūmus? Um, īstenošanas svarīgas to atcaucos, ir jāuzlabo sadarbība ar dalību valstīm, lai jums, kā uzraudzības iestādē, nodrošināt, ka šie nolīgumi tiešām ir īstenoti jāstarbojas ar MVU, lai arī viņi plūktu augļus no šiem procesiem, no tirsniecības nolīgumiem. Nu, tas, protams, ir tradicionāli tirsniecības instrumenti, dažiem jums jau tos pieminēja, PTO normas, dažādi citi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai nodrošinātu to, kā attiecīgās partnervalsts tomēr realizē šos eh, nolīgumus un, un īstenot to dzīvē. Nu, ko priekšsētā izskatās, ka tas arī vairāk un mazāk būtu viss. Patīs atbildēju. Tunīsija arī. arī. Taivāna, īsti pieskārsēju šim jautājumam. Un Kēlers kundze vaicātais par to, ko tad konkrēti mēs darām, lai sakmētu multilaterālismu arī uz šo jautājumu mēģināju atbildēt. Tā kā mums šķiet vairāk mazāk priekšstādājs nobiedēs visiem jautājumiem. Lielas paldies jums par labām ierosmēm, idejām, viedokļiem. Ja neiebilstē priekšstādāju no savas puses, arī vēlos jums, jūsu komandai un visiem komitejas locekļiem vēlēt labu vasaru. Ja netiekamies pirms tam, es domāju, ka mēs esam pelnījuši labu spiedienu, ja uzreiz sakot tādiem tuvākā laikā. Paldies! And... Un es domāju, ik viens, ik vienam un arī jums ir nepieciešams vasaras brīvdienas, jāatpūšas, novēlu jums sekmes, uzturēsim kontaktu un tikšamies pēc vasaras brīvdienām. Lielas paldies, komisārs Kundze. Gut. Ah, uh, Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Ekvadoras iestāšanās tirdzniecības noliekumā ar eh, Kolumbiju un Peru. 2014. gada jūlijā tas tika pabeigts. Parafēts 12. decembra 2014. gadā. Un tagad runa ir par. Um das Vollziehen des Beit. Par iestāšanās īstenošanu un mēs strādājam pie šī jautājuma un mūsu Pastāvēkais referents eh, ir sagatavojis rezolūciju, un tagad došu viņam vārdu. Paldies priekšsēdētāji. Kāda ir mūsu sākotnējā situācija? Eiropas Savienība ir noslēgusi visaptverošēju tirdzniecības nolīgumu Peru un Kolumbiju. Mēs zinām, ka Eiropas parlamenta piekrišana šai nolīgumam nebija īsti nodrošināta. Un eh, ar priekšnosacījumu, ka ir jāspēr konkrēti soļi, lai īstenotu cilvēktiesības uzlabot sociālā situācija un nodrošinātu vidas aizsardzību šajā reģionā. Ekvadoras iestāšanās šajā noliekumā nemaina šos būtiskos mērķus, tieši otrādi. Iestāšanās ir būtisks moments, lai pārbaudītu, vai noliekuma situācija un uh, tas, kā tad īstenos atbildes tam, ko mēs gaidām, gan sociālā, gan arī ekoloģiskā ziņā pirmie skaitļi, kas mums ir pieejami no komisijas puses par uh, divpusējo vai daudzpusējo tirzniecību ar Kolumbiju un Peru, tomēr ļoti atpaliek no tā, ko mēs sagaidām. Es priecājos, ka Ekvadoras uh, valdība arī pievienojas mūsu sociālajiem mērķiem. Tādēļ gribētu pateikties par uh, tirzniecības ministru Diego Alestijas vēstuli, un šajā vēstulē ir uzsvērti mēķi un sasniegtais. Es apzinos, ka no nolīguma īstenošanas Peru, Kolumbiju un ar Centrālu Ameriku veidojas ļoti liels konkurences spiediens eh, Ekvadoras eksporta uzņēmumiem. Viņi vēlas, lai tiktu pēc iespējas ātri īstenot iespēju vienlīdzību. Rezolūcija, kuru mēs eh, sagatavojam, neaizkavēs procedūru, bet ar šo rezolūciju uh, mēs eh, mūsu atbildību, kā Eiropas parlaments, varam īstenot, arī parādīt Eiropas komisijai un arī aicināt dalību valstis, parādīties, kur ir nepieciešams rīkoties, lai nolikums būtu efektīvāks, lai iedzīvotājiem abos reģionos tas sniegtu labumu. Tādēļ rezolūcija aicina komisiju steidzami sagatavot visaptverošu analīzi, lai īstenotu nolīkumu. Ekvadoras valdība tiek aicināta izvērtēt Peru un Kolumbijas eh, pieredzi un kopā ar mums padomāt, kā ličinējā sabiedrības sasniegumi, arī ņemot vērā tirniecības noliekuma mainīto situāciju, kā to visu varētu īstenot un paplašināt. Ņemot to vērā, rezolūcija norāda arī uz ILO starptautiskās darba organizācijas ieteikumiem nolīguma izvērtēšanu, jo Ekvadora vēlas iestāties vienlaikus paredz arī paplašināt eh, lauksaimniecības ražojumu eksportu un eh, būtu arī pastiprināta ietekme uz eh, noliekumiem ar ASV un arī kalnopacības uzņēmumu darbībā. Tas negatīvi ietekmētu situāciju iedzīvotājiem lauku apvidū, ir tīpaši mazajiem zemniekiem, tālākos ciematos un vietējiem iedzīvotājiem, bet arī vidē. Rezolūcija iesaka kopā ar Ekvadoras valdību proaktīvi rīkoties un novērst šīs negatīvās sekas. Es priecētos, ja Ekvadoras valdība ar savām ekspertu zināšanām un iepriekšējo astoņu gadu veiksmīgo pieredzi sastādītu tādu sarakstu, par kādiem papildus pasākumu būtu vajadzīgi kuras varētu iztenot eh, ar Eiropas Savienības atbalstu. Un vienlaikus arī vajadzētu izvērst eh, sabiedriskās debates un vajadzētu pievērst mūsu sabiedrības uzmanību šim noliekumam. Mēs zinām, ka ne katra iesaistā puse septiņdesmit politikā par vidi un sociālajiem politiskiem pasākumiem ir sajūsmā, bet eh, tās uztver kā tirniecības šķēršļus. Tādēļ mēs, lai nodrošinātu uh, labus panākumus vēlamies iegūt vietējā darba. Mēs atbalstām Ekvadoras iniciatīvas ANO ietvaros rīkoties eh, starpnacionāli un veidot labāku regulātorisko noteikumu kopumu. Raugoties uz Latviju Amerikas cilvēcības rezolūciju, Eiros parlamentā, ko tika pieņemta iepriekšējā sasaukumā, vēlreiz eh, vēlos norādīt lielo entuziasmu, ko parādīja mūsu kopiena un eh, ko parāda Eiropas parlaments par eh, Asuni ATT projektu. Mēs eh, saskaņā ar Kolumbijas iestāšanos Peru Eiropas Savienības noliekumā vajadzētu vēl padomāt, kādu šā, šādas idejas perspektīvā varētu sniegt reālu labumu ikdienā, lai tas kāpot cilvēku un vidas interesēm. Raugoties uz ANO samitu septembrī Postījumā G15 tas pats niedz tādu konkrētu laika horizontu. Un tirdzniecības komisāra jau arī norādījusi to, kāda ir viņas perspektīva uz nākotnes tirdzniecības eh, stratēģiju ar šiem valstīm. Rezolūcijas kā arī parāda, ka Eiropas Savienībā un citās reģionos ir vēl daudz kas jāpanāk, lai mūsu tirdzniecības attiecības uzlabotu. Šī rezolūcija uzsver arī mūsu vēlmi sasniegt vairāk Vēlos īpaši izmantot šo izdevību, pateikties eh, Ekvadoras tirzniecības ministram, valdībai, vēstniecībai un arī komisijai par eh, padziļinātajām sarunām, par aktuālo situāciju, par izaicinājumu noteikšanu, kādā veidā ar šo Ekvadoras iestāšanos, ja esošajā tirdzniecības noliekumā varētu riekoties un kā runāt ar ekonomikas uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, īpaši no Ekvadoras, bet paldies arī ēnu referentiem. Īpaši pateicību vēlos izteikt arī līdzreferentam, visas kungam un vēlos uh, arī Markam Jutenam teikt paldies. Mums bija ļoti dzīva ideja apmaiņa un ar prieku gaidīšu jūs jautājumus. Paraudzīsimies, kā lietas virzīsies tālāk. Paldies! Visas kungs! Eh, muchas gracias, eh, presidente. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Helmuts Šalts sacīja, ka jūlijā pirms gada sarunas starp Ekvadoru un Eiropas Savienību bija veiksmīgi šis sarunas. Ekvadoru pamet 2009. gadā, un šodien mēs varam svinēt lielisko jaunumu, ka Ekvadora ir parakstījuši šo vienošanos. Es domāju, tas Tie ir labi jauniem abām pusēm. Un šo pēcpusdienu mēs apspriedām Eiropas parlamenta rezolūcijas priekšlikumu uh, no Ekvadoras parlamenta par piestāju, iestāšanos šajā nolīgumā. Tātad mums ir pati vienošanās un piesardzības klauzula, un tas tad ļaus Ekvadorai drīz iestāties šajā līgumā. Vēlos pateikties Šolca kungam par visu viņa grūto darbu un arī gatavojot šo rezolūcijas projektu, taču man ir daži komentāri. Pirmkārt, mēs nedrīkstam ignorēt to, ka te ir runa pār Ekvadoras pievienošanos no līgumam, kas noslēgts ar Eiropas Savienību, Kolumbiju un Peru. Tātad mēs tagad nevaram apspriest to, kā darbojas pašreizējais nolīgums ar Kolumbiju un Peru. Mums, Peru mums ir novērošanas grupa, kas ar to nodarbojas. Rezolūcijas punkts ir no 11 līdz 22. Ir analizēta Ekvadoras situācija no politiskā un vides viedokļa, taču cik tālu es redzu, patiesībā rezolūcijai par šiem tematiem nebūtu jārunā, neatkarīgi no mūsu viedokļiem par konkrētiem tematiem. Rezolūcijai būtu jāpievērš vairāk uzmanības pašam nolīgumam. Es šeit neredzu ekonomisko aspektu izvērtējumu šajā līgumā. Es domāju, ka mums būtu jārunā par tirdzniecības aspektiem un potenciāliem ieguvumiem, kas izrieties no šī nolīguma gan Ekvadoram, gan Eiropas Savienībai. Līdz ar to man ir jautājums Šolca kungam. Es nezinu, vai jūs piedāvājat ceļu kārtu Ekvadoru vai nē, taču vēlos zināt, vai Šolts kungs varētu mazliet to pastāstīt. Un vēl vēlos sacīt, ka piekrītu daudziem punktiem. Un pēc pavisam nedaudzām nedēļām mūsu grupa atbalstīja šo rezolūciju. Vēl bija banāna temats. Kā jums ir zināms, Ekvadora ir uh, milzīga banānu ražotāja valsts, un tās eksportēšanas kapacitāte varētu mums būt problemātiska. Es pilnīgi piekrītu tam, ka mums jānodrošina tas, ka eksporta kvotas tiek ievērots. Vēl es domāju, ka ir svarīgi Eiropas komisijai sniegt mums konkrētu informāciju par notikumu gaitu banānu importu jomā. Mēs arī atbalstām 28. punktu Šulca, Šulca kungs tad, ja jūs lasāt visus ziņojumus un protokolus un mums tos rezumējiet, nu tas būtu <laughs> milzīgs darbs. Bet, nu, bez jokiem, es tiešām ceru, ka varēšu sadarboties ar jums, strādāt pie šīs rezolūcijas. Un mūsu grupa, protams, pilnīgi atbalstīs Ekvadoras iestāšanās vienolīgumu. Paldies! Sirsnieks, paldies! Sociāldemokrāta vārdā es esmu ēnu referēts un eh, varu pievienoties teiktajam. Jā, patiešām gan politiski, gan arī ekonomiski raugoties, eh, Ekvadoras iestāšanās ir jāatbalsta. Un to mēs arī attiecīgi darīsim. Uzskatu, ka rezolūcijas projekts, ko sagatavojas Helmuts Šalts, sniedz arī svarīgs elements šajā procesā. Un to es arī vienotā nostājā ar to rezolūciju, kur toreiz pieņēmām pa Kolumbiju un Peru. Arī jautājums, kas ir 2, 3 un 4 punktā izvirzīti. Tie jautājumi par uh, īstenošanu, ierobežojumi. Jā, tas ir precīzi tas jautājums, kur mums bija arī par Kolumbiju un Peru. Tur arī bija izaicinājumi, kas attiecas uz ieviešanu, ir īpaši, kas attiecas uz informāciju par ieviešanu. Un tādēļ, manuprāt, tur varētu vēl vairāk ko darīt. Uzskatu, ka arī pareizi, ka rezolūcijā ir runāts arī par Ekvadoras ekonomisko attīstību. It īpaši, kas attiecas uz nabadzības novēršanu un sociālā sektora atbalstu, un Ekvadoras valdība manuprāt, par ap 40 miljoniem ASV dolārus ir uh, ieguldījusi sociālajā sektorā. Jautājums par uh, ILO konvenciju 87 un 98, kur runa par uh, darba ņēmēju tiesībām ir ļoti būtisks jautājums, domāju, ka arī to vajadzētu uzsvērt. Un arī jautājums par 129. Eh, punktu neratificēšanu. Tur ir runa par eh, uzņēmumu inspekcijām, kuras veiktu darba inspektori. Manuprāt, tas eh, Kolumbijas un Peru jautājumā ir būtisks jautājums atcerieties, kā par Kolumbiju un Peru bija papildus ceļakārta izstrādāta, kurā bija runa par eh, darba inspektoru kontrolēm. Tur bija arī runa par darba inspektoru skaitu, bet arī par inspekciju biežumu. Viņi pārbauda uzņēmumus un izsakoja arī pārkāpumus. Manuprāt, tie ir ļoti būtiski izaicinājumi Tādēļ jautājumu par darba inspekcijām vajadzētu vēl īpaši uzsvērt. 15. punktā tur jautājums par sociālo atbildību, uzņēmumu sociālo atbildību. Tur varētu sagatavot grozījumu, tur ir runa par godīgu rīcību, godīgu tirzniecību. Un eh, arī Kolumbijā mēs esam uzsākuši nereālu projektu par godīgu tirzniecību. Un tieši tie produkti, kurus, eh, kuri šeit atrodas tirgot, īpaši lauksaimniecības produkti ir īpaši vērti, tiemlēšanas vērti. Un noslēgumā varbūt tās pārdomas, ka, protams, kā iestāšanās procesu eh, vajadzētu atbalstīt, eh, veidojot ciešāku sasaisti starp valstīm, Andu kopienas valstīm ar Eiropas Savienības valstīm pretēģi savukārt citām valstīm, kas vairāk ir vērst uz klusā okeāna reģionu. Viņiem vienkārši ir citi galvenie punkti. Tad es domāju, ka stiprināta attiecības starp Eiropu un Latviju Ameriku to vajadzētu vēl īpaši uzsvērt. Tas bija manas piebildes. Paldies, un tagad Zahradīv kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. ECR grupa vienmēr ir bijusi pozitīvi noskaņota par tirniecības nolīgumiem. Mums īpaši iepriecina šis nolīgums, mēs to atbalstījām. Mēs to atbalstījām um, arī to, ka GSP regulas paildzināšana tika iekļauta, kas tad sektu šo laiku no vienam līdz pusotram gadam šī brīvā tirzniecības nolīguma īstenošanai visās tās ir spēkā. Mēs ceram, ka tas palīdzēs ne tikai Eiropai stiprināt tirzniecību, bet tas palīdzēs arī Ekvadoras ekonomikai cīnīties ar nabadzību un izstrādāt arī daudzveidīgu ekonomiku. Mēs domājam, ka ietekme būs ļoti labvēlīga abām pusēm. Tātad tiks veicināta divpusēja tirzniecība, investīcijas, un tas arī svarīgs ekonomiskās attīstības virzītājs spēks, jo īpaši Ekvadorā. No otras puses vēlos atgriezties pie Fisas kunga sacītā. Tā ir vienas valsts iestāšanās nolīgumā, kas jau ir spēkā ar Kolumbiju un Peru, un šo, no šī viedokļa tad tiek noslēgta, noslēgts viens geogrāfiskais areāls, pateicoties mūsu tirzniecības nolīgumu. Un mēs nedodām, nedomājam, ka vajadzētu šeit izstrādāt papildu prasības Ekvadorai. Mēs neuzskatām, ka ratifikācijas procesa vidū mums būtu jāmēģina ieviest jaunus, jaunas uh, saistošas, obligāti izpildošas sadaļas par ilgspējīgu attīstību vai par uh, vides un darba attiecību noteikumiem. Mums ir zināmas šaubas, vai tik tā nav iejaukšanās citas valsts iekšējās lietās. Ja mēs pieprasām, ka šai valstī ir jāizveido juridisks ietvars sarunām ar pilsonisko sabiedrību, un mēs to turklāt pieprasām, ka tas ir jāizveido līdz sešu mēnešu laikā pēc privātiesniecības nolīguma stāšanās spēkā. Mēs domājam, ka mūsu partnerim pašam ir savu politiskā kultūru un tradīcijas, un mēs eh, nedrīkstam šeit kaut ko ar varu pieprasīt. Visumā mēs atbalstām šo soli, kā jau sacīja pašā sākumā. Tāpēc mēs arī atbalstīsim rezolūciju tādā formā, kas uh, sniegs zaļo gaismu visam, par ko jau norisinājās sarunas. Tas arī būtu viss, kas man ir sakāms, un mēs tiešām ļoti ceram, ka varēsim izsanot uh, galīgā sarunas ar pārējiem ēnu referentiem, un tad radīsim dzīvot spējīgi pieņemam kompromisu. Paldies. Thanks a lot. Liels paldies. Liberāļu vārda. Trimosa kungs. Viņš gan nav klāt. Thank you, I guess I... Paldies, saka nākošā runātāja. Es domāju, var izteikties īsi. Esam bijuši lieli Kolumbijas un Peru nolīguma faniem esam gatavi konstruktīvi strādāt pie šī rezolūcija, izpriecīgi arī par jaunās valsts iekļaušanu. Mēs esam gāci, gatavi mācīties no ziņojuma par Kolumbijas un Peru nolīgumu viena gada īstenošanu. Esam gatavi tad iesniegt dažas grozījumus šai zi ziņojumā, bet visumā mēs pilnīgi un absolīgi atbalstām referentu. Liels paldies par šo projektu, iesniegsim grozījumu un ceram, ka kolēģi varēs atbalstīt. Paldies! Liels paldies, Žūd. Thanks very much. Paldies. Es vēlos atgriezties pie šī jautājuma par ilgspējīgas attīstības sadaļu un ceļa kārtu. Es domāju, tas ir konsekvences jautājums uh, attiecībās ar trešām valstīs, valstīm un parlamentu rezolūcija attiecībā uz ceļa kārtu attiecās uz visu Andu savienību, sabiedrību un Tas būtu jātiecina arī uz valsti, kas iestājas šajā nolīgumā. Nākotnē tā arī varētu būt Bolivija. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka tas iziet no nesenākiem ziņojumiem starptautiskajai darba organizācija, jo ir darbtiesība pārkāpumi Ekvadorā, un tiešajā kontekstā būtu jāizgaismo. Tas īpaši attiecības uz asociācijas tiesībām, Uh, valsts darbinieku tiesībām streikot un tā tālāk. Mūsu skatījumā tas ir izšķirīgs elements, kas ir jāiekļauj. Otra lieta, ko vēlēju sacīt, mm, mēs esam lasījuši ziņojums par problēmām, kā ilgspējības attīstības nu, sadaļa darbojas Kolumbijā un Peru un um, apspriešanās tiesības. Es domāju, ka katrā brīvās tirzniecības nolīguma nu, kontekstā mums ir svarīga šīs valstis eh, neparakst kaut ko tādu, kas, eh, kas viņām nedara, ko viņas nevarēs izpildīt. Un esmu Eirolats delegācijas locekli. Es vēlos vairāk fokusēties attiecībām ar Latviju Ameriku Būtu jauki, lai Latīņa Amerikas valsts šajā komitejā izvirzītos priekšplānā. Lai tas atainotos darba kārtībā, tad ļoti augstu vērtēju šo ziņojumu un es gatavu tālāk piedalīties sarunās. Lūdzu. Gracias, prezidente. Paldies, priekšstādātāji. Arī es no savas puses vēlos apsveikt referentu par, ar šo lielo darbu. Un arī es vēlos sacīt, ka esam gandarīt par, koš, par to, ka šī rezolūcija ir tagad uz galda un Ekvadoru varēs pievienoties nolīgumam starp ES un Kolumbiju un Peru. Ceru, ka arī palīvī trīs piebiedrosies. Taču mēs runājam par iekļaušanos nolīgumā. Tātad mums jānodrošina, ka mēs neprasītu no Ekvadoras vairāk nekā prasījām no citām divām valstīm. Viss tiek eh, saskaņots ar Andu pakvalsti. valsti ilgspējīga attīstība, vīdes jautājumi. Tie visi ir svarīgi aspekti. Esmu atbildīga šai komitejā par dzimumu līdztiesību un esmu vīlusies redzēt, ka kaut arī šeit esmu strādājis vienu gadu, nekas nav minēts par dzimumu jautājumiem šai rezolūcijai un iesniegšu par to grozījumu. Paldies! Noslēgumā par Elikungs. Ja, prezidente. Allora. <clears throat> Jā, paldies priekšēdētāji. Mēs domājam, ka ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk varētu parakstīt šos noliekumus. Gribētu pateikties kolēģim Šautskungam par lielisku veikto darbu. Un eh, tika parādīts arī, ka noliekumi, noliekumus tiks risināts ir ilgspējības jautājumus, darba apstākļi Tam visam mēs piekrītam. Šajā sakarā mēs vēlamies norādīt arī sakojošo mūsu prasības. Tā vajadzētu pamatoties to, ka to visu vajadzētu ieviest pakāpeniski un vajadzētu noteikt arī tematiskas prioritātes, kaut arī pašreizējā sociāla-ekonomiskā situācija arī jāņem vērā. Tas, kas ir pieminēts jau vēstulē, ko mūs atsoties Ekvadoras ministrs. Nav jau runa tikai par tirdzniecības aspektiem, runa ir arī par uh, globālu attīstību, par sabiedrības attīstību, par vietējiem iedzīvotājiem. Mēs Eiropas parlamenta kā pilsoņu pārstāvjums vajadzētu uzdot jautājumu, kādā veidā mūsu centieni, kuru mērķis ir aizstāvēt mūsu vērtības, kā mēs varētu sniegt godīgu atbildi un uh, risināt situāciju, kāda ir šajās valstīs. Bet no šīs puses vajadzētu nodrošināt to, ka brīvās tirdzniecības nolīkumi, lai tie būtu ilglaicīgi, lai tiktu novērsta nevienlīdzība un lai tas viss nebūtu kā jauna koloniālisma forma, kas attiec uz meža izcirtšanu. Un arī Ekvadoras ministrs savā vēstulē ir pievēršam jautājumam uzmanību. Runa ir arī par mūsu atbildību un visas pasaules atbildību. Eiropa vēlas labklājību Latīņa Amerikai. Un mēs domājam, ka šeit vajadzētu aizstāvēt visvajākās sabiedrības grupas, piemēram, sievietes. Mums šeit vajadzētu rīkoties ilgtermiņā, lai varētu sasniegt šos mērķus. Mēs piekrītam tam, ko teica referents, proti, ka mums šeit no komisijas vajadzētu prasīt vēl caurskatāmāku darbību, kad runa ir par noliekuma īstenošanu. Un paldies, ka tas ir pasvītrots. Paldies no komisijas Jērgensēna kungs, kas atbild par Latīņu Amerikas. Eh, paldies. Priekšādātā man tikai daži īsi komentāri. Mēs atbalstām iniciatīvu, ko ir izvērst Eiropas parlaments, Intas komitejās sastādījis rezolūciju, kas atbalsta uh, ātru ieviešanu Ekvadoras iestāšanos nolikumā. Jā, februāri mēs eh, arī pagājuši, kad strādājām pie šī nolikuma sagatavošanas. Man ir vairāki īsti komentāri ar dažiem elementiem par šo projektu. Mums ir dažas eh, bažas šeit, un mūsu prāt ir vajadzētu uz to rēģēt. Otrajā un trešajā punktā mēs saskatām, ka referenta viedoklis par uh, projektu īstenošanu. Tur ir runa par nepietiekamiem pasākumiem no komisijas puses, lai ieviestu rīcības plānus Kolumbijā un Peru, un ka Eiropas parlaments nav ticis informēts. Mēs no komisijas puses, no paša sākuma, esam sapratuši to īpašo nozīmi, ko Eiropas parlaments piešķīra. Um, cilvēktiesību jautājumiem un darba apstākļiem. 2012. gada Eiropas parlamenta deklarācijā un mēs kā komisija, mēs apsolījām atbalstīt uh, Kolumbiju un Peru tās rīcības plānos un mēs arī apsolījām uh, izdenot uh, ietvarus, kurā bija iekļauti vairāki jautājumi, kas arī šajā dokumentā piemēram, noliekumā ietveršanu svarīgs sociāls jautājums un Eiropas Savienības politiku un cilvēktiesību jautājums kā kooperācijas sadarbības instruments. Otrais punkts ir, tas ir jautājums par to, cik pietiekami Eiropas parlaments ir ticis informēts no komisijas puses. Mēs esam snieguši informāciju Eiropas parlamentu par visām aktivitātēm, tas bija proaktīvi, jūs saņēmāt uh, ziņojumu par ieviešanu mūsu puses, un mēs to aktualizējām, pamatoties Eiros parlamenta jautājumiem, piemēram, Intā monitoringa grupas 2014. 15. gada janvārī, un uh, bija arī īpaša informācijas pasākums 2014. Uh, gada martā par Peru un Kolumbijas apmeklējumiem. Mēs uh, arī informējam arī deve komiteju Šī gada aprīlī mēs arī atbildējām deputātu jautājumiem. Noslēgumā piezīme par 28. punktu, kur Eiropas parlaments izvirzīja jautājumu. Proti, ka vajadzētu saņemt arī apakškomiteju rīcības programmas. Mēs esam nosūtījuši informāciju pēc eh, nesenās eh, tirniecības eh, komitejas, tas bija Bogotā, jūnijā. Mēs jums nosūtījām daudz biomateriālu kopumu. Jūs lūdzat mums to izdarīt, un visu šīs apakškomiteju darba programmas mēs jums esam nosūtījuši. Mēs esam jums eh, sūtījuši informāciju. Pēc, eh, mēs cenšamies vienmēr saulēcīgi atsūtīt jums pieprasītā informācija. Paldies! Un tagad vārds eh, vēlreiz mūsu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamās kolēģis un kolēģi, cienījamās konstitūcijas pārstāve, noteikti visiem ir skaidrs, ka iesniegtais rezolūcijas projekts ar 30 punktiem. Tam ir eh, ambiciozs programma, kur es esmu izvirzījis centrālos punktus un Eiropas parlaments izvirzījis centrālos punktus un prasības par eh, ratifikācijas soļiem. Tomēr mums visiem arī ir skaidrs, ka mēs esam ierobežoti. Izrozot prasības atsevišķos punktos, daži konkrēti jautājumi, dažas prasības, daži paskaidrojumi, tur varbūt būs vajadzīgs eh, vēl papildus darbs pie rezolūcijas projekta. Es eh, ceru, ka jūs eh, visi aktīvi strādāsiet, it īpaši ēnu referenti. Trīs punkti, kas vēl tik pieminēti debatēs. Pasākuma plāns vai ceļkārte. Mēs eh, pašlaik esam ļoti konkrētā vēsturiskā situācijā. Un mēs gandrīz ar vienu gadu jau ar Ekvadoras pusi esam veduši konkrētas sarunas, bet Ekvadoras pusi nevēlas šādu konkrētu ceļkārti, un tādēļ mēs mēģinājām rezolūciju iekļaut punktus, kas e, praktiski parādīja šo asociācijas e, raksturu tirdzniecības noliekumā un vienlaikus e, arī skaidri parādītu, kur ir pozitīvās puses jau pašreizējā sociālajā, ekonomiskajā un vidas situācijā Ekvadorā un kur ir tādi punkti, kas vēl ar vien ir jāizpild, jāatrisina iestāšanās procesa ietveros šajā jau esošajā noliekumā. Tātad tā ir īpaša situācija, kas varbūt sarežģīja visām iesaistēm pusēm strādāt pie jautājumiem un tos pieņemt. Otrais punkts. Manuprāt, mums vajadzētu apzināties, kādēļ Ekvadora tikai 2014. gadā iestājas šajā noliekumā. Ekvadorā ir viņiem pašiem sava ekonomiskā attīstība. Un uh, ličinējies atkal ievēlētais prezidents un viņa valdība ir pieņēmuši lēmumu kādu laiku neiestāties šajā noliekumā, jo iekšējās ekonomiskā sabiedrības attīstība ir izvirzījis citus centrālos punktus, un domāju, ka mums to vajadzētu pieņemt. Tas nozīmē, ka mums ir jārunā vienā līmenī un jā jāsaprot, kāda ir uh, otras puses interese, kas slēdz līgumu, un tas ir process, kurā ir abas daļas, divas daļas, un mums ir vienlīdzīgi jāņem vērā arī partnera vēlmes. Es domāju, ka tas prasa nākotnē godīgu un atklātu Eiropas Savienības rīcību, kad runa ir par tirniecības partnerību noslēgšanu, lai tā kalpotu visu iedzīvotāju interesēm attiecīgos reģionos vai valstīs. Tās ir jāsaklabā. Trešais punkts. Tas noteikti ir jautājums par vērtējumu mērauklu. Un cik tālu esam, ko esam sasnieguši, vai klāze ir pa pusē pilna vai pa pusē tukša. Domāju, ka mums vajadzētu pašapziņīgi raudzīties nākotnē un paraudzīties, kur mēs eh, varam kādu informāciju vēl skaidrāk eh, definēt, kur varētu būt īstenošanas stratēģijas, lai cilvēkiem abos reģionos varētu sniegt iespēju noslēgt šo tirniecības noliekumu un tādā veidā viņiem sniegt tik plašu informāciju, ka viņi varētu arī saprast, kādēļ šāds nolīgums ir noslēgts ekonomisko interesu labad. Un, Ekvadors, un Ekvadoras gadījumā, manuprāt, lai nodrošinātu pauģu taisnīgumu un arī vidas taisnīgumu, jo mešs, kas netiks nocirsts Amazonas mešs, tas sniegs labumu arī mums. Tādēļ mums vienmēr vajadzētu paraudzīties uh, kurš ir interesēts eh, sagraut šo dabas bagātību, to iznīcināt, un kādā veidā gan Ekvadorē, gan arī citām valstīm šajā reģionā varētu sniegt iespēju tomēr sasniegt ekonomisko attīstību. Liels paldies, ar interesi gaidīšu, kāds būs turpmākais darbs par rezolūcijas, un es pieņēmu, kā priekšsēdētājs tūlīt nosauks termiņus, kādā veidā mēs turpināsim strādāt pie rezolūcijas projekta. Gan, Jā, sirdnieks, paldies! Patiešām termiņš grozījuma iesniegšanai ir 17. jūlijas, 12. 17. jūlijas līdz 2012. un 21. un 22. septembrī mēs balsosim par šo jautājumu. Gribētu norādīt uz to, ka raugoties uz tirniecības attiecībām ar Latviju Ameriku, mums būs uzklausīšana 19. novembrī. Un tur mēs plašāk varēsim diskutēt par ekonomiskām un sociālajām attiecībām. Sīsnieks paldies par šo diskusiju. Un tagad mēs varam pāriet pie sestā punkta. Cienējamas kolēģi un kolēģi. Kolēģi, tur ir runa par jautājumu par uh, konvenciju, proti par caurskatāmību investīciju šķirēties procesā. Un pirmo reizi mūsu Debatēs mums ir pieslēgta videokonference, mēs varam izmantot šo tehnoloģiju. Mums jau vienreiz eh, bija viedokļa apmaiņa ar UNICITRA ģenerāla direktoru, ģenerāla sekretāru, un viņš vada šīs centrālās ISDS procedūras. Šoreiz ģenerālsekretārs Sev jau kungs nav personīgi klāt, bet eh, video konferences centrā mēs viņu varam sveikt, un es priecājos, ka mēs viņu varam sveikt ar video konferences palīdzību, un sirsnīgs paldies, ka viņš apbruņojies ar pacietību, gaidīja, un eh, piedos mums, ka mēs drusku novēlojāmies. Došu viņam vārdu, bet pirms tam uh, Cikā kungam vēl vārds par šo konvenciju. Grazie, prezidente, onorevoli kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Cienējamās kolēģis un kolēģi. Jūs eh, jau tikko teicāt, ka iepriekšējos mēnešos šī komiteja ar lielu dedzību ir pievērsusies šim tematam, proti jautājumam par starptautiskajām šīrē tiesām par ISDS. Tātad runa ir par eh, šķirēties procesu starp ieguldītājiem. Un ar lielu interesi gaidu, kā mums būs padzināta diskusija, un kurā piedalīsies arī un citrā ģenerālsekretārs. Tas ir ANO, ANO struktūra, kurā ir runa par šo jautājumu. Uh, Šī ideja noteikti ir um, atslēga elements arī Eiropas parlamenta debatēs. Šeit runājam galvenokārt par tematu, kā panākt sārskatāmību procedūras noteikumos, kas ir pamatā šim mehānismam. Kā panākt uh, plašu sārskatāmību šajā jomā. Tas ir būtisks mēķis, jo tādā veidā, īstenojot sārskatāmību, mēs uh, ekonomiskajiem operatoriem un arī sabiedrībai varam sniegt informāciju par to, kas tieši tiek darīts, kāds lēmumi tiek pieņemti šķieriet tiesu procesos. Tas ir ļoti būtisks aspekts, jo iegūtītāju šķieriet tiesas procesā, tur ir runa par sabiedrības interesēm, un kā mēs visi zinām, tas var ietekmēt arī valstu budžetus. aktu publiskošanas arī svarīgi ir jāzina, kā šīs šķirētiesas notiek, kā tiek uh, īstenotas tiesības. Eiropas komisija ir aktīvi iesaistījusies arī ANO darbā un, uh, un citrāli arī ir uh, aktīvi rīkosies, lai radītu globālas caurskatāmības normas. Es domāju, ka sadarbība starp UNCITRAL un Eiropas komisiju uh, tas ir jāsaskat kā iespēju, lai šķīrētiesu darbu uzlabotu. Tā ir iespēja, un tas nozīmē, ka katra šķīrētiesa ir jāīsteno tādā veidā, ka būtu nodrošināts pēc būtības lai varētu strādāt eh, konkrēt ar šo mehānismu. Ir apmēram 1500 eh, divpusēju noliekumu, tādēļ mums ir vajadzīgs šāds eh, instruments, ar ko strādāt, un es domāju, ka Eiropas parlaments ar šīs komitejas palīdzību varēs debatēt par šo būtisko jautājumu, un mums ir nepieciešama līdzsvarot pieeja, līdzsvarots risinājums Šī komiteja jau vairāk kārt ir runājusi par šo jautājumu. Atsevišķi deputāti par to ir runājuši, arī Mānstrēmas kundze no komisijas puses ir iesaistījusi diskusijām. Mēs vēlamies atklāti runāt, bez jebkādiem tabu, bez jebkādiem iepriekšējiem pieņēmumiem, nesteidzoties pa priekšu rezultātām, jo mums ir jāsniedz kopējs mērķis. Un šis mērķis ir tāds, ka mums ir vajadzīgs instruments, kas būtu starptautiski saistošs juridisks instruments, un uh, Eiros parlaments un parlamentā mūsu komiteja ir vadošā, mēs atbildām par tirniecības politiku, un mums vajadzētu mēģināt uh, rast pēc iespējas labāku risinājumu. Mēs esam uh, aicinājuši strādāt pie grozījumiem, manuprāt, iesniegta grozījumi ir solis pareizā virzienā, jo mēs vēlamies uh, panākt profesionalitāti šķiriet tiesnešu darbā, un mēs vēlamies arī attiecīgas apelācijas instances. Sārskatāmība. Šī jautājuma mums nevajadzētu tikai izteikt vārus kā tukšas skaņas. Mums ir vajadzīgs to iztenot praksē, un mums vajadzīgi skaidri noteikumi, kas to mainītu, proti piekļuvi dokumentiem, piekļuvi uzklausīšanai. Izties puses, kas ir jāuzklājas. Sārskatāmība spriedumu pieņemšanā. Jā, labprāt atbildēšu arī uz jautājumiem un uz, uzdošu labprāt jautājumu ģenerālsekretāram. Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies! Un tagad uh, griežos pie Vīnes un ģenerālsekretāram Sarjau kungam. Došu viņam vārdu, lūdzu. Good afternoon. I hope, can you hear me? Labdien, vai jūs varat mani dzirdēt? Paldies, dāmas un kungi, man prieks uzrunāt jūsu komiteju. Un paldies, ka un centrāli ir uzveicināts piedalīties jūsu diskusijā. Nesenās diskusijas par investīciju satvaru un par uh, investoru leģitimitāti runājot par konfliktu risināšanu. Nu, šie diskusijas arī ne tikai Eiropā. Šīs bāžas ir raksturīgas uh, arī citiem pasaules reģioniem. Investīcija nolīguma reizēm vairāk. Un arī līdz ar to dažādu disputu konfliktu arī ir vairāk. Esam vairāk valstu, kuras um, raugās, kā tātad aizsargāt investīciju līgumus, ne tikai nesen slēgtos līgumus, bet ir citus tātad uh, vecāks līgumus, kur ir sabalansēts tiesības un saistības starp uh, valstīm un investoriem, lai nodrošinātu saskaņotību ar arī citiem politikas uh, mērķiem, nu, piemēram, inkluzīva izaugsmē, ilgspējīga attīstība. Un eh, šeit mēs pamazām pārējām no divpusējās līguma slēgšanas eh, uz uh, reģionālu līgumu slēgšanu. Šiem nolīgumiem ir sistēmiska ietekme uz investīciju režīmu, tie var vai nu sekmēt uh, pastāvošo līgumu konsolidāciju, vai izraisīt uh, turpmākas nekonsekvences un pārklāšanos ar jau pastāvošiem investīciju nolīgumiem. Minēšanas dažus eh, piemērus un citrāla darbam attiecībā uz to, kā mēs mēģinām šo caurskatāmību, kā jūs jau ziniet, un citrāla ir komisija, ko ir eh, izveidojusi apvienotā nācija ģenerāla asamblēja, un mūsu mandāts ir harmonizēt un modernizēt starptautiskās eh, komerctiesības. Un līdz ar to Un centrāli vadošais spēlētājs, nu, tātad nosakot, eh, veidojot eh, starptautiskās eh, tirsniecības harmonizētas noteikumus, kas palīdz arī valstīm un citiem partneriem izprast un, izprast un arī īstenot, kā arī interpretēt šos standartus. Ja mēs runājam par arbitrāžu, tad šeit un centrāli būtiski sakmē to lai tā tad uh, sakmēs starptautiskos standārtu ievērošanu un, un savskatāmību. Un um, Ņujorkas konvencija ir, ir uh, tātad par, par um, starptautisku arbitrāžu ir uh, pieminējušās tev visas ANO dalībvalsts, un tas ir tikai viens um, mūsu devīs uh, sekmi un piemērs. Konvencija tiek izmantota aizvien biežāk un plašāk, un tas uzlabo um, to, ka arbitrāžu aizvien biežāk tiek izmantota kā kā um, mierīslēguma veids, lai um, sekmētu konfliktu atrisināšanu, balstoties uz mūsu modeļu noteikumiem, tad normām, kas izstrādāts 85. Um, gadā, 96. gadā aktualizētas. Tāpat ir mūsu arbitrāžas normas, kas ir pieņemtas 76. Uh, gadā un pārskatītas 2010. gadā, lai šeit spēlē nozīmīgu lomu. Mums ir jau turpina aktīvi darboties eksportu risināšanas jomā, un šodien vēlos jūs iepazīstināt ar mūsu jaunākiem veikumiem saistībā ar caurskatāmību. Kā pamatā ir eh, mums izrāli plašā pieredze šajā jomā. Un viena no problēmām saistībā ar investīciju arbitrāžu tāda, ka attiecīgās procedūras un rezultāti ir pilnībā konfidenciāli. Pat tad jau uz kāds ir likti valsts interešu jautājumi. Un tas izraisīs lielas bāžas, ko ir paudusi jūsu komiteja. Un šajā kontekstā mums ir jau uzsākts aktīvi darbi pie tā, lai nodrošinātu šo caurskatāmību arbitrāžas jautājumos 10. gada oktobrī, pēc 3 gadiem 13. gadā caurskatāmības normas tad, un centrāla normas eh, attiecībā uz caurskatāmību um, uh, saistībā ar valsts arbitrāžu procesiem, tad tika pieņemta šī caurskatāmības noteikuma un tās ir būtiskas izmaiņas uh, pārējai no tātad investīciju arbitrāžu status quo, kas bieži notiek ar slēgtām durvīm, un sabiedrība par tiem neko nevar uzzināt, uh, pārēju uz, uz tādām lietām, kur valstī un medijiem ir iespējas uzzināt līdz neanses. Neizrunāties detaļās, stāties spēkā šīs normas nodrošina tādu procesālu režīmu, kas dod iespēju publikai gūt uh, plašu piekļuvi dokumentiem, kas uh, saistās ar attiecīgo disputu. Šīs normas nodrošina arī to, ka tiek organizētas atklātas uzklausīšanas. Cešajām pusēm iespēja sniegt, iesniegt eh, savus pieteikumus. Nu, tā ir runa arī par konkrētām garantijām, eh, uz kompetenciālās informācijas aizsardzību, protams, un, kas vēl svarīgāk, tad mēs mēģinām rast līdzsvaru starp eh, publiskajām valsts interesēm, saņemt informāciju no vienas puses un vispār iesaistīto pušu interesēm un, un tiesībām uz uh, godīgu un uh, efektīvu viņu disputātu risināšanu. Pieņemot šīs normas par caurskatāmību, Te ir runa par investīciju nolīgumiem, kas eh, pieņems pēc šo, šo normatīvu apstiprināšanas. Pēc tam mums ir jāsāc gatavot konvenciju, kas eh, dot iespēju valstīm, kā arī reģionālām integrācijas iestādēm, kas vēlas piemērot šīs šī caurskatāmības normas un attiecināt tās uz pasaules šiem investīciju um, nolīgumiem, tātad nodrošina efektīvu mehānismu, kā to panākt. 14. gada decembrī šis saimnes stājās spēkā, finansācija apvienotā asamblēja pieņēma apvienotā nācija konvenciju par uh, caurskatāmību, runājot par uh, valsts, ar, ar valsts investīcijām sasīt arbitrāžu. Konvencijā ir pieminētas uh, reģionālās organizācijas, nu, sevišķi Eiropas Savienība to ir domāta. Tariflā konvencija papildina pastāvošos investīciju līgumus, ar saistībām attiecībā uz saskatāmības nodrošināšanu. Parakstot šo konvenciju valsts vai reģionāla, reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācija pauž savu atbalstu un piekrišanu tam, ka tiks piemērot šīs normas attiecībā uz arbitrāžu, kas notiek investāriem starp investāriem un valsti, saistībā ar kādu pastāvošu investīciju nolīgumu. Turklāt, teikt, nodrošināt arī, zinām, elastība dalību valstīm, noformulēt kādas atrunas, Un uh, izslēdzot no konvencijas uh, darbības jomas specifiskas investīciju formas, teiksim, vai specifiskas arbitrāžas noteikums, um, tad izņemot uh, tos, kas ir pēc un sociāla konvencijām. Portlī Maurīcijā tika uzstāvēta konvencijas parakstīšana 17. un 15. gada martā. Un to joprojām ir parakstīja Fantanāciju kalnām mītnē Ņujorkā. Pat labāk viena valsts ir parakstījusi šo konvenciju, konvenciju, kā arī desmit organizācijas, tā skaitā virknē Somija, Francija, Vācija, Itālija, Zviedrija, apvienotā karaliste un Šveice no Eiropas puses, kā arī Kanāda un ASV. Mums nu, par caurskatāmību, eh, tā, tātad, ko eh, parakstījis ANO ģenerāls sektors, mm, paredz, ka tiek veidotas publiskās godās informācijas reģistrs, astoņas normas eh, spēkā šeit un attiecīgi informācija tiks publicēta caur un centrālā tīmekļa vietni. Un Eiropas Savienība ir paudusi savu vēlmi sniegt finansiālu atbalstu šīm saukstāmības rēģistra izveidēji un eksploatācijai. Un mūsu komisija par to vismaz pateicīga Eiropas Savienībai. Un cēl standārts ir sauskatāmība, sauskatāmības normas, konvencija un arī mans pieminētais reģistrs. Ir neseni panākumi daudzpusējiem centieniem reformēt investīciju arbitrāžu mehānismu. Mēs e, ņemam vērā gan valsts e, intereses, kāds var būt šāda arbitrāžas procesā, gan arī attiecīgo pušu intereses e, panākt ātru, efektīvu un godīgu disputu rezolūciju aprisināšanu. Tiek veidots harmonizēts sātvars, starptautisko investīciju disputu risināšanai. Turklāt sagaidām koncentrēlā standārtu par caurskatāmību. Būtiski sekmējas uh, lai uzlabotu tiešām šo caurskatāmību investoru un valstu disputu rezolūciju režīmā. Un zaļā standārta caurskatāmība ir jāuztver eh, ārvalstu tieši investīciju kontekstā, kā instruments eh, ilgspējīgas izaugsmas nodrošināšanai. Padarot publiski pieejami informāciju par eh, disputiem šajā investīciju jomā, mēs sekmējiem, uzticēšanās, um, vairošanu, pastāvošiem starptautiskiem investīcijas atveram. Un turklāt šīs, uh, šīs normas arī būtisks uh, um, tātad, pasākums, uh, lai atbildētu uz bažām par to, cik piemērots mūsdienu situācija ir pastāvušais arbitrāžas un risināšanas mehānismas investīcija jomā. Mūsu standārtu mērķis ir uzlabot to, kā, kā pilsoņi saprot investīciju arbitrāžas procesu un līdz ar to vērot uzticēšanos šim mehānismam. Vēlos noslēgt ar dažām piezīmēm par iespējamām reformām investīciju režīmā. Šodien vēlos uzsvērt to, ka mums ir vēl veiktais darbs, lai uzlabotu caurskatāmību investoru un valstu arbitrāžu procesos, bet budžēta ceļu tam, lai rēģētu uz aicinājumiem veikt papildus reformas šajā jomā. Un līdz ar to tas varētu sekmēt uh, kopējā investīcija režīma modernizēšanu. Ir jāsaprot, ka pat labi ir vairāk kā 3000 investīciju nolīgumu, kas figurētas visur pasaulē, 61% eh, no pastāvju un zināmiem valstu un investoru disputiem eh, tiek eh, risināti pasaules bankas paspārnē. Ņujorkas konvencija ir domāta tam, lai nodrošinātu mehānismu tam, lai uh, sekmētu caurskatāmību dažādos procesos un, un uh, līdz ar to runa apmēram par 30% šādu disputu. Reformē jāņem vērā pastāvušais sātvars, protams, bet arī jāņem vērā plašāks konteksts. Te nav runa par to, ko var paveikt vienatnē Eiropas Savienība vai dalība valstis. Eiropas Savienības risinājumu varbūt būtu vienkāršāk panākt bet bez vienošanās ar lielākiem partneriem ārpus Eiropas Savienības. Nu, tas pieļauks būs tāds pusrecepts. Pieņemot konvencijā figurējušo pieeju, jādomā par to, kādam iedarbības starp instrumentu vai, vai mehānismu kā konvenciju un ar to saistītiem jautājumiem. Saskatāmības konvencija pieskaras tādam jautājumam, kā, kā Procedurālās tiesības, eh, uz ko reizēm nav atcauču pastāvošajos investīciju noliegumus. Jo šāds uzstādījums ir relatīvi jauns un, un nesens. Un varbūt līdz ar to ir vieglāk sagatavoties eh, konvencijas ieviešanai, bet tomēr eh, tagad runāt par procesuāliem aspektiem, kas jau figurē pastāvšajos nolīgumos. Vai runāt par materiālu raksturu jautājumiem? Tas viss rūpīgi jāizskata. Ņemot vērā investīciju režīmu struktūru, komplekso raksturu, kā arī um, sabiedrības pievērst uzmanību šiem jautājumiem, svarīgākais jautājums šeit būtu iekļaut to pušu, iesaistīt pušu politiskā griba un vēlme panākt konsensus pēc būtības. Tikai ja un kā tas tiks panākts, un mēs ceram, ka tas tomēr eh, tiks panākts atbilstoši caurskatāmības normām. Mēs runājam par kādu mehānismu, kas ir, kas ir līdzīgs caurskatāmības konvencijai, ka to varētu iedzīvināt. Nu, apelācija mehānisms, investīciju, tātad tiesas izveida viens no mehānismiem un iespējām. Ir dažādas iespējas, kā šādu reformu iedzīvināt. Viens no risinājumiem būtu iesādāto pastāvošajos investīciju vai brīvās tirsniecības nolīgumos, bet tam nebūtu nekādas ietekmes uz investīciju arbitrāžu, kas būtu uzsākt atbilstoši salīdzinoši lielam pastāvošu investīciju nolīgumu uh, tātad, uh, raksturim. Vēl viena pieeja varētu būt uh, veidot atsevišķu institūciju, kurai tiktu uzticēta atbildība Vai trešā iespēja būtu izmantot pastāvošo mehānismu, kas attiecīgi būtu arī jāpamaina. Šajā gadījumā būtu nepieciešama daudz laika un, un, un centienu, lai panāktu vienošanos pēc eh, būtības. Jāstāsta, vai ir nepieciešams šāds papildus mehānisms. Te būtu jāizvēlas atbilstošā pieeja. Bet problēmas kā varētu būt tas, ka pat labā ne, nepastāv daudzpusējo fórumu šādu diskusiju izvēršanai. Papildus iespējas eh, un normas, kas, eh, ko secina dažādas atsaucas, reģionālās organizācijas, kas secina eh, plašu jautājumu klāstu, bet, bet dara to visai vispārīgi. Jebkurš konkrēt, jebkuram konkrētam reformu procesam būs nepieciešams neitrāls fórums, kur valstis, eh, reģionālās eh, ekonomiskās integrācijas organizācijas, kā Eiropas Savienība, kā arī arbitrāžas institūcijas, kā piemēram ICIT, pastāvīga arbitrāžas tiesa, starptautiskā tiesniecības palāta, kā arī citas iesaistītās puses, kā piemēram akadēmiķa aprieņas, praktiķi, citas organizācijas eh, vērā sanāk kopā, lai nodrošinātu diskusiju. Un nu, tas būtu pirmais eh, svarīgais solis. Es domāju, ka tieši tur mums atkal var saknēt šos procesus, kā to labi atspoguļo un sešā veiktais darbs pie savstāvības saskatiem. Paldies par uzmanību un labprāt eh, atbildēšu uz eh, jūsu jautājumiem, ja tāds būs. Paldies! Paldies, ģenerālsektāra kungs, paldies par jūsu visatvarošo pārskatu. Vai būtu kādi konkrēti jautājumi? no zāles. Sīkau kungs, Sādie kungs, Šārkas kundze un Šulca kungs. Četri jautājumi varbūt eh, palūkšu jūs izteikties maksimāli lakoniski un skaidri. Sīkari kungs, paldies, priekšstādā. Ģenerāli de Lunčitāli, perché c'è dato una... Paldies, pateicos eh, jums, ģenerāls sekretāram, par uh, šo kārtīgi interesantu detalizēto uzrunu. Vēlos uzzināt, eh, kā mums tas vēl raugās uz ISDS eh, mehānismu, ņemot vērā Malčams kundzes jānākos eh, priekšlikums. kā arī to, kas figurē parlamenta rezolūcijā, tātad parlaments ir nostājušies jautājumus. Paldies! Nākamais kolēģis. Izsakos eh, Sandra Lunas vārdā, man dārgā kolēģi vārdā, kas viņam šodien nevarēs ierasties šodien, bet viņš lūdzu uzdot četrus jautājumus. Mm, Tie varbūt eh, mm, neatiec tik daudz uz to, ko sacīja mūsu ceļamies vienā sekretārs visā komisijas pārstāvjiem, tā kā es nezinu, vai īsti būtu īstais brīdis to uzdot un īstā vieta, bet mēģināšu, un tad skatīsimies, ko tad komisija uz to atbildēs. Jo man um, pēc brīža būs jādodas prom, bet mūsu konsultanti, protams, to pierakstīs. Pirmais jautājums, kāds ir komisijas paredzētais grafiks, lai panāktu padomē vienošanos par šo dosie? No ko mums ieskata, ka to varētu panākt ātri un raiti, vai tam būs nepieciešams vairāk laika? Tad otrs jautājums ir tāds, kā eh, komisijas pēc pārklāties ar Singapūras eh, tieslēmu attiecībā arī uz eh, kompetencijām tirdzniecības jomā un Lisabonas līgumu, un treškārt vēl komisija strādā Luksemburgu, lai nodrošinātu, kā konvencija varētu tikt apstiprināta līdz kāda beigām. Tad steidzamības kārtā un ceturkārt kādu lomu komisijas atskatu un sociālu turpinot pārdomāt iespēju izveidot starptautisko investīciju tiesu. Tas viss no manas puses, Sandra Lunas vārdā. Paldies. Paldies, eh, Marija Lūdzu. Paldies priekšsādātāji un uh, paldies uh, par šo inovatīvo video pieslēgumu, par šo risinājumu. Un uh, paldies un cečālu dienās sekretāram. Mēs augstu vērtējam. Šeit ar jums sazināties ir svarīgi. Koncentrēties šo daudzpusējā sistēmas pilnveidi pat. Mēs runājam par investīciju aizsardzību un uzlabojumu pārsvarā. Pa vēršas uz pastāvošajām sarunām attiecībā uz uh, starptautisko uh, transatlantijas uh, investīciju partneriem. Apvienotā nācija loma šeit ir svarīga mūsu diskusiju kontekstā, jo būtu kļūda ierobežot mūsu iespēju, tātad diskusijas attiecināt tās tikai uz TTIP un ITS. Pēdējos, ka neredz tā arī notiek, es saprotu, ka poli, nu, pats kā viedokļu raugoties, tas ir pievilcīgi, bet tas neatrisina, teiksim, manas bāžas, kas ir daudz plašākas. Ja sevišķi mēs runājam par pārstāvošajiem 1400 vai pat vairāk 12 noliegumiem, kas ir senizlaiba valstīm, runājam par investīcijām un 3000 uh, glabā šādu investīciju aizsardzības uh, tātad, uh, klauzulām atvēltīs noliegumu. Jautājums no tādas kolektīvas, par mums atbildība Eiropā, un vēlās jums pavaicāt, un arī gribētu savu šo informāciju korekti. Proti, janvāri Eiropas komisija uzņēmās iniciatīvu, lai šādu papildus caurskatāmību, lai dot iespēju Eiropas Savienības tāju valstīm parakstīt un eh, sociālu caurskatāmības eh, normas, kas dod lielāku piekļuvu dokumentiem. Mums te ļoti dzīvīgas diskusijas par šo jautājumu Eiropas Savienības līmenī. Eiropas parlaments eh, aicināja komisiju, kā arī mūsu amerikāņu kolēģus, uh, sekmēt eh, piekļuvi informācijai. Bet baidos, ka iedzoties eh, svaigākajā statistikā, mēs redzam eh, atšķirīgu tendenci runāt par dalībvalstīm. Ja manā rīcībā esošā informācija ir pareiza, tikai sešas starp saviem dalībvalstis ir parakstījušās zem šīs caurskatāmības iniciatīvas, vai tas ir pareizi, vai tāds mm, bija pēdējais uzskatījums. Un, kungs Vīnē varētu apstiprināt. Un nu, izskatās, ka pamestā kā būtu drusciņi. Varbūt vēl dažas ir parakstījušas nesen, bet tik un tā. Manuprāt, tas pilnībā neatbilst eh, patreizējām diskusijām eh, par centieniem, kur, kuros tad esmu iesaistījušies šeit. Varbūt šeit vairāk runājam par mums pašiem, lai valstu valdībām, bet katrā ziņā labprāt uzzināšu, kāda ir svarīgākā statistika par uh, Eiropas Savienības uh, dalību valstu līdzdalību šajos centienos. Paldies. And Helmut Scholz. Thank you and I also. Paldies, arī es vēlos jums pateikties par ļoti interesantu brīfingu par pašreizējo situāciju caurskatāmības jomā. Es domāju, visi varam piekrist, ka pat ar tradicionālajiem nolīgumiem par caurskatāmību eh, vēl ar vienu ir trūkumi, kas ļauj valstīm un investoriem izvairīties no zināmas informācijas sniegšanas attiecībā uz valsts un investoru strīdiem, kas izriet no līgumiem. Es domāju, tas ir svarīgi. Eh, Jums būtu tam jāpievērš uzmanība, ja ņemat vērā to, ka tikai sešas Eiropas Savienības dalībvalstis, kā tika ziņots, ir parakstījušo konvenciju. Ko tas nozīmē jūsu skatījumā? attiecībā uz starptautiskās tirzniecības un investīcijas politikas atbildību arī Eiropas Savienībā. Tas nozīm, vai tas nozīmē to, ka arī Eiropas Savienība pati nav šīs konvencijas parakstītāja? Es domāju, mums ir jāizpilda savs mājas darbs un jāmudina visas dalībvalstis beidzot eh, piebiedroties šai konvencijai. Un šī ir svarīga lieta, kad mēs apspriežam TTIP vai investīciju politikas visā, un mēs vēlamies izveidot starptautisko kodeksu vai organizāciju, ko piedāvāja Malstrēmas kundze pēc apspriešu perioda. Kā jūs to redzat no tā viedokļa, cik nepieciešama caurskatāmība, tāpēc, ka investoru um, un valstu strīdu gadījumā tas, uh, tas prasa daudz līdzekļus un jebkādas kompensācijas, tad jāuzņemas uz saviem pleciem arī nodokļu maksātājiem. Varbūt jūs varētu pats no savas puses ar kaut ko piebilst. Paldies. Lielas paldies, priekšstādātājs tagad vārds Kolvam Baunam no komisijas. Tiešām pārsteidzoši tas, kas ka pamatoties 207. pāntu komisija ir tiesības parakstīt šo konvenciju, Un tagad dalība valstis to bloķē, un tikai dažas ir to parakstījušas pašsekundomas, lūdzu. Paldies, priekšstādāja kungs. Ir vairākas lietas, kurām gribētu pieskarties, taču laika nav daudz, tāpēc koncentrēšos tikai uz tām lietām, kas tagad ir izskanējušas. Šī ir ļoti svarīga konvencija, tāpēc, ka tā ir pirmā veiksmīgā konvencija, kas reformēs starptautisko investīciju tiesības un politiku. Šī apsvaruma dēļ tā ir ļoti svarīga. Komisija, kā jau pareizi sacījāt, piedāvāja šo nolīgumu parakstīt šī gada janvārī. Šīs lēmums iekļauj gan Eiropas Savienības parakstu, gan arī dalību valstu pilnvaru piešķiršanu. Tā tas ir atbilstoši kompetencijai tādu dalību valstīm arī jāparakst lēmums nav pieņemts. Nav bijis iespējams rast konsensu padomē, lai pieņemtu šo lēmumu. Komisija cer, ka mēs varēs virzīties tālāk ātri, ar, pateicoties Luksemburgas prezidentūrai, ka varēsim to pieņemt, taču, nu, jāskatās, uh, neapšaubāmi ir svarīgi, lai Eiropas Savienība to parakstītu. Tas ir svarīgi Eiropas enerģētikas hartas nolīguma. Tā ir vienīgā, vien, tas ir vienīgais no līgums, kur arī, uh, arī ir parakstījuši, un tas var būt svarīgs papilnājums uh, apkopams 1400 esošiem nolīgumiem, un tas arī būtu apliecinājums vispārējai kustībai, proti apmeklēt starptautisko investīciju režīmu, ko pieminēt, jo šāda veida sistēma ir tā, kas varētu īstenot tālākas reformas starptautisko in, starptautiskā investīcija režīma noteikumos. Te es atbildu Sandra Lunce kunga uzdoto jautājumu. Tas nav tieši saistīts ar Singapūras tiesas lietu ir zināms jūtīgums, mēs zinām attiecībā uz kompetencēm šajā lietā, taču šī lieta nav tieši saistīta ar Singapūras tiesas lietu. Kā jau es sacīju, komisija cer, ka šo lietu varēs pavisam drīz virzīt padomē tā, lai parlaments varētu sniegt savu piekrišanu, kas Eiropas saimnībā ir nepieciešama lai varētu tad Eiropas Savienība parakstīt un ratificēt šos nolīgumus. Ceram, ka pavisam drīz tas virzīsies tālāk un tad varēsim jums sniegt labziņu šai komitē. Cerēsim. Lūdzu, ģenerāla sekretāra kungs, īsi atbild no jūsu puses, lūdzu. Paldies, ka izteicāties pavisam īsi. Pirmkārt, bija jautājums par faktu, cik dalībvalsts ir pārakstījušas konvencija. Jā, es domāju, sešas, tas ir pareizais skaitlis pat labam. Mēs nevaram te ierosināt, kā virzīties tālāk, taču, protams, mēs aicinātu uz to, lai konvencijai tika piešķirta tai nepieciešamā uzmanība. Ar vienu paiet laiks līdz uh, tirzniecības tiesība teksti tiek ratificēti vai pat parakstīti, taču drīzāk sāksim, jo labāk būs. Mm, jau te izskanēja ierosinājums paveikt mājas darbu Eiropas saimnības līmenī. Mēs šo paziņojumu varam tikai atbalstīt, un mēs ceram, ka gan dalībvalstis, gan komisija varēs pārvarēt uh, grūtības vai neskaidrības, kas pat labāk vēl pastāv. Varu tikai uzsvērt, cik svarīgi rīkoties Eiropas dalībvalstīm, Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas komisijai, kā reģionālajai institūcijai šādu darbību nepacietīgi gaida visu pasauli. Jautājums par to, vai ar caurskatāmību pietiek, vai tā ir pietiekama? Protams, ka nē. Uh, Un tad bija jautājums, kā tas ir saistīts ar to projektu izveidot investīciju kodeksu. Vēl ir pāragri par to spriest detalizēti par šo starptautiskās tiesas projektu. Taču pat labam ir visnotaļ skaidrs tas, ka šis projekts, ja tas virzīsies tālāk, būs ilgstoši un sarežģīts, Tas izraisīs arī sarežģītas situācijas attiecībā un starpības savietojamību, saskaņojamību ar, ar iepriekš noslēgtajiem līgumiem. Tāpēc mūsu priekšsēdētāja kungs nostāja, raugoties uz šo lietu ar lielu interesi, ir tāda, ka neatkarīgi no tā, kas notiks ar šo projektu, starptautiskās tiesas projektu, arbitrācijas tiesas projektu, Spēkā esošā sistēma ir jāsalabo, jāuzlabo, jāreformē, lai tā darbotos atbilstošāk, cik nu vispār tas ir mūsu spēkos. Caurskatāmības projekts bija pirmais solis, kā mēģināju uzsvērt, taču nebūtu ne vienīgais. Pēdējo dienu laikā ir norisinājusies mūsu igada sesija vienā, un tagad esam saņēmuši mandātu apspriest temats saistībā ar iespējamo arbitrātoru uzvedības kodeksu, tas arī ir sīki jāskat. Un tad arī varētu sacīt, runājot par apelācijas mehānismu, nepārprotami būs jāizsano detalizēta izmeklēšana, pārbauda tehniskajiem šāda mehānisma aspektiem. Tas attiec uz pašreizējo struktūru, arī saistībā ar Ņujorkas konvenciju un 1965. gada konvenciju. Es neesmu pārliecināts par to, ka visi apelācijas, ka visas apelācijas mehānismu izveidas sekas ir atbilstoši izanalizācijas, izanalizētas attiecībā uz Ņūršas konvenciju. Mēs vēl neesam saņēmuši mandātu to pārbaudīt, taču tas ir viens no tematiem, kas agrāk vai vēlāk būs jāatrisina, ja vēlamies, lai pašreizējā sistēma tiktu salabota un uzticēšanās tai tiktu atjaunoti. Tas viss, protams, priekšsēdētāji neskar to, kas varētu notikt šīs jaunās institūcijas izveids jomā. Protams, ar lielu interesi sekosim notikumu gaitai šai ziņā. Līdz ar to es vēlos noslēgt savu sāšanos. Ancitrāli ir fórums, kas ir izveidojis savu reputāciju pamatojot, strādājot pie tirniecības jautājumiem. Un investīciju arbitrāža, kas ir svarīga aizdēs mehānismam, ir nonākusi lielākā interešu lokā. Mēs esam gatavi to izpētīt, un kad būsim saņēmuši atbilstošas mandātus no mūsu valstīm. Paldies! Liels paldies! ģenerāls sekretāra kungs. Mūsu ir referents Siko kungs vēlaties mm, izteikties noslēguma vārdam. Jā. Paldies priekšstādātāji. Arī es vēlos pateikties ģenerāla sekretāram par šo iespēju. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās un kas ļāva sīkāk paskatīt šo sistēmu. Jā, un taisnība, ka Eiropas Savienības dalību valsts skaits, kas ir parakstījušas eh, šo konvenciju, noteikti pieaugs. Un es vēlos sirsnīgi aicināt Luksemburgas eh, prezidentūru Eiropas Savienības padomē arī uzņemties eh, to kā savu prioritāti, nodrošināt, lai un federāls caurskatāmības normas arī gūst atbalstu padomē un tiek attiecināts arī uz agrākiem inspekciju nolīgumiem. Liels paldies, ģenerāla sekretāra kungs, ka bijāt pieejami šīm diskusijām par to, ka sniedzāt mums ieskatu savā darbā. Paldies visiem tehniķiem un tūkiem par to, ka šī lieliskā videokonference varēja veiksmīgi notikt. Šī ir pirmā reize, kad mums tā notiek šeit komitē, un es domāju, tā ir ļoti laba pieredze. Liels paldies Vīnai, liels paldies visiem! Un līdz ar to šis darbkārtības punkts ir noslēgts. Paldies, saka ģenerālsekretārkungs.